Labrīt, godātie kolēģi! Es domāju, ka mums vajadzētu sākt strādāt. Esam jau nedaudz uh, ieturējuši akadēmisko stundas ceturksni. Gribētu vispirms novēlēt jums visiem veiksmīgu jauno sezonu. Esmu priecīgs redzēt, ka visi ir tādi smuki nosauļojušies. Un visi šķiet ir nedaudz tādi apmierinātāki nekā jūlijā. Es ceru, ka visiem bija atvaļinājums, kas jums ļauj gan atpūsties, gan pasportot, un tagad visi ir ļoti labā fiziskā un morālā formā. Un šoruden mums tiešām ir jābūt ļoti labā formā, jo mums stāv priekšā parastais šī gada laika pasākums, proti balsojums par budžetu. Šodien Sēdes laikā mēs runāsim par to, kas notiek ar eh, daudzgadu finanšu schēmas sarunām un, diemžēl, jārunā par šo ļoti sarežģīto ekonomisko kontekstu, kas šobrīd piemeklē Eiropas Savienību. Jūs esat saņēmuši darba kārtību. Ja nav nekādu komentāru, nekādu iebilžu, tad pieņemam to. Dažādi punkti ir iekļauti darba kārtībā pēc referenta lūguma mēģināsim pulksten 10.30 izskatīt Barbaras Materas ziņojumu. Tas ir ziņojums, kurš neprasīs pārāk ilgas debats. Tātad no 10.30 līdz 11. mēs skatīsim Materas kundzes ziņojumu. Viss pārējais paliek nemainīgs darba kārtībā. Un esat acīm redzot iepazinušies arī ar Kobuņūzu. Mums ir jāpieņem iepriekšējās sēdes protokols. Sēde notika 12. un 30. jūnijā. Kā parasti aicinu jūs iesniegt eh, rakstiskus komentārus līdz šīs sēdes beigām. Ja komentāri nebūs, tad uzskatīsim protokolu par pieņemtu. Priekšsēdētāji paziņojumi. Tos jūs varat izlasīt kobu ņūs, tādēļ es tos nelasīšu. Gribu tikai īsi atgādināt, ka notiks darba sēde, ko organizē Deve komiteja un kurā piedalīsies Filipo Grandi kas ir ANO organizācijas UNRWA e, ģenerāla komisārs. Viņš ir Palestīnas speciālists. 10. oktobrī notiks šī sēde un esat laipni aicināti tajā piedalīties. E, jūs zināt, kādās valodās šodien ir tulkojums. Šī sēde tiek raidīta internetā tiešraidē. Tur jūs varat, ar, varat arī atrast 2011. gada budžeta izpildes skaitļus. Man ir liels prieks šeit sveikt komisijas e, budžeta ģenerāla direktorāta pārstāvi. Es šobrīd viņu neredzu, bet no rīta mēs sasveicinājāmies. Ak jā, lūk, viņš ir zālē. Kā jau slikties skolnieki, viņš ir apsēdies pēdējās rindās, lai skolotājs viņu neredzētu. Bet mums ir liels prieks viņu redzēt šeit mūsu klātbūtnē. Frančiska Balzāni Un Žozē Manuels Fernandes ir pirmā jautājuma referente. Pirmais darba kārtības jautājums ir 2012. gada budžets. Vasaras laikā padome ir pieņēmusi savu lasījumu, kas tagad ir kopīgā pozīcija, un Frančeska un Žozē Manuels jūs iepazīstinās ar to, kas tad tiek piedāvāts šajā priekšlikumā, un pastāstīs, ko viņi par to domā. Lūdzu, Frančeska. Paldies, priekšsēdētāji! 27. jūlijā, kā jau priekšsēdētājs minēja, padome tikās un pieņēma šo te mm, kopējo nostāju budžeta jautājumā. Bija sešas dalībvalstis, kas balsoja pret šo padomas priekšlikumu jo šīm sešām dalību valstīm likās, ka Eiropas Savienības budžets 2012. gadā nedrīkst būt, nedrīkst tikt palielināts vairāk nekā ir inflācijas palielinājums. Ne tikai maksājuma sadaļā, bet arī saistību sadaļā. Rezultātā Padome piedāvāja samazināt um, komisijas priekšlikumu. Pa, komisijas pie sākotnējā piedāvājumā bija paredzēts kopīgais budžeta pieaugums par 4% saistībās un 4,9% maksājumos, ja salīdzinām ar 2011. gadu. Padomes paaugstinājums saistībām ir 2,9% un maksājumiem tikai 2%. Tātad daudz mazāks palielinājums. Lai saprastu to, ko padomu darīja atbildot uz eh, padomes priekšlikumu, ir svarīgi eh, saprast sekojošo. Padome samazināja vairāk nekā 400 dažādas budžeta pozīcijas, un nevienā pozīcijā nav palielinājums. Tātad padome vienīgais, ko viņi cenšas darīt, ir samazināt šo te budžeta priekšlikumu. Maksājumi tiks samazināti par 3 miljardiem 200 tūkstošiem, 200 miljoniem. It īpaši kategorijā 1B saistības galvenokārt tiek samazināts trijās kategorijās - 1A, 2 un 4. Būtiski samazinājumi saistībās pirmajā kategorijā attiecas galvenokārt uz ITER projektu finansējumu, jo padomi ir noraidījis komisijas priekšlikumu iekļaut 750 miljonus, kas ir nepieciešams šim projektam 2012. gadā. Komisija arī piedāvā izmantot rezervus no iepriekšējiem gadiem ITER projektam, bet padomu to norāda. Komisija nav, padomu nav bijis konsekventa. 100 miljoni eiro ir paredzēta kā paaugstinājums 7. zinātnes pētniecības programmai. Tas galvenokārt tiks izmantots eh, rezervei, kā piemēram skolu Uh, skolēnu pārtikas finansēšanai, ko parlaments arī atbalsta. Ceturtā kategorija ir īpaši delikāta. Komisija piedāvāja tur papildus paragrāfu. Padome pieņēmuši 400 miljonu palielinājumu kaimiņa attiecību politikai, taču atsakās atbalstīt komisijas priekšlikumu izmantot 250 miljonus no elastības instrumenta un aicina veikt budžeta pārnesums 200 miljonu eiro apjomā tādām lielām programmām kā elastības instruments, humanās palīdzība un mikrofinanciālā palīdzība. Piektā kategorija Katrai iestādēji ir sava, at, savs atsevišķs budžets piektajā kategorijā. Padome šajā kategorijā vēlas iesaldēt un stabilizēt e, darbinieku skaitu, proti personālu. Attiecībā pret aģentūrām padomu izmanto ļoti stingrus principus, pēc kuriem notiek budžeta projekta samazinājums. Vēlreiz jāsaka, ka diemžēl Padome rīkojas nekonsekventi, tā nepiedāvā vajadzīgos finanšu līdzekļus tām aģentūrām, kurām uzlikt jaunu uzdevumu, un līdz ar to šīs jaunās uz... aģentūras nevarēs izpildīt jaunos uzdevumus. Protams, ir jārunā arī par programmu izpildu spēju un par operatīvajām iespējām tās izpildīt. Šobrīd mums ir iespēja sākt izstrādāt savu stratēģiju attiecībā uz padomas nostāju. Mūsu uh, izējas punkts ir kor, <clears throat> koreper lēmums, kurā ir šie visi skaitļi. Runājot par maksājumiem, mēs zinām, ka maksājumi patiesībā nav budžeta sirds un dvēseli. To esam teikuši jau vairāk kārt. Uh, budžeta sirds un dvēsele ir tieši saistību daļa, kurā mēs parādām savu politisko izvēli. Taču maksājumi ir cieši saistīti ar saistībām. Ja mēs balsosim par saistībām, ieskaitot arī ļoti ambiciozās saistības, un padome vai komisija rīkojas tā, ka mēs nespējam šīs saistības izpildīt, tad izskatās, ka viņi mums izvāk paklāju no kāja apakšas. Mēs nevaram izpildīt to, ko esam solījuši. Mēs nevaram īstenot savu politisko izvēli. Mm, tādēļ mums ir visvairāk jādomā par saistībām. Ja mēs šodien balsojam par kaut kādām saistībām un rīt tās tiek eh, mainītas, tad mēs neizskatāmies labi. Par maksājumiem Mēs jau esam nobalsojuši par trialogu dokumentu. Nobalsojam par tādu ļoti būtisku paragrāfu, kurā Eiropas komisija kurā mēs mēģinam noteikt, kāds ir tas minimums, kas mums ir nepieciešams, zem kura nevar vairs samazināt maksājumus. Uh, lai mēs varētu izpildīt vismaz savus, savus minimālos solījumus. Un ir arī nepieciešams samazināt to milzīgo plaisu, kas ir starp saistībām un maksājumiem, lai mēs varētu rīkoties konsekventi saskaņā ar tām strateģiskajām izvēlēm, ko esam izdarījuši iepriekšējos gados attiecībā uz saistībām. Barozo kungs un Levandovska kungs, un tāpat arī mēs vēlamies, lai būtu kaut kāds uh, nesamazināms minimums. Maksājuma daļā mums par to ļoti rūpīgi jādomā, tā lai mēs varētu aizstāvēt komisijas pozīciju, runājot ar padomu. Netik daudz šeit jāpieiet ir aritmētiski un jādomā tikai par skaitļiem. Parlamentam ir ļoti rūpīgi jāizanalizē, kuri maksājumi ir vissvarīgie piemēram, kategorija 1B, kas cietusi visvairāk. Ir jāuzsver tas, cik ļoti ir nepieciešami resursi tajā brīdī, kad dalība valstis atrod, nonāk grūtā situācijā un viņām nav iespējams pašām veikt investīcijas. Kā jau es teicu, galvenokārt samazinājumi ir veikti pirmajā, otrajā un ceturtajā kategorijā padomē. Runājot par pirmo kategoriju, mums ir jāizvērtē, kā stratēģija 2020 var turpināt darboties, kā mēs to varam turpināt īstenot, neskatoties uz padomus piedāvātiem samazinājumiem. Mums ir jāskatās uz padomas un komisijas priekšlikumiem, jāizvērtē visas tās programmas, kas ir tieši saistītas ar stratēģiju 2020. Ceturtajā kategorijā jāizskata visi mums svarīgie punkti, tīpaši tādi kā vidusjūras basēns. Tie ir punkti, kas jau minēti mūsu iepriekšējos dokumentos. Šīm līnijām ir jāsaņem pienācīgs finansējums un lielāks nekā padomu šobrīd piedāvā. Mēs, protams, vēlamies aizstāvēt budžetu no institucionālā viedokļa. Mēs vēlamies arī aizstāvēt stratēģiju 2020, ko, kas ir jāīsteno, bet bez tam parlamentam ir jāieliek liels darbs, lai aizstāvētu dažas stratēģiskās prioritātes, kas ir skaidri jādefinē. Šo stratēģiju nav daudz. Tās atspoguļos mūsu izvēli šajās svarīgajās kategorijās. Uh, Un tieši tur mums vajadzētu pielikt visas pūles un arī iegūt vajadzīgos resursus. Mēs dzīvojam grūtā laikā, kad ir budžeta taupība visur. Un tieši tādēļ mums ir jāparāda, ka mēs ļoti uzmanīgi izvērtējam to, kur tērējam naudu un cik daudz mums ir jāparāda, ka mēs varam veikt skaidru, stingru izvēli, pateikt, kādas ir mūsu prioritātes un kur mēs mērtiecīgi novirzām finansējumu tam ir jābūt saskaņotam ar stratēģiju 2020, kas ir tāda kā bākuguns šai, visam šim pasākumam. Šī izvēle ir jāizdara. Ir jāparāda, ka mēs zinām, kas ir svarīgākais. Paldies, paldies, Frančeska. Žozē Manuēl, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, arī es runāšu par 2012. gadu budžetu. Tikai par citām sadaļām, proti par citām iestādēm. Padome ņēma vērā to džentlmeņu vienošanos, kāda tika panākta ar Eiropas parlamentu. Padome nesamazināja parlamenta budžetu 2012. gadam, bet tanīpat laikā padome ir samazinājusi citu iestāžu budžetus. Ir tādas iestādes, kas pēc pašu iniciatīvas jau ir devuši savu ieguldījumu budžeta samazināšanā, tātad piedāvājuši mazāku budžetu. Diemžēl padome šo priekšlikumu nav ņēmusi vērā. Šobrīd situācija ir sarežģīta. Šīm iestādēm šajā sarežģītajā situācijā ir bijis jāveic taupības pasākumi. Viņi tiešām ir daudz samazinājuši izdevumus. Neskatoties uz to, padome ir piedāvājusi vēl papildus budžeta samazinājumus šīm pašām iestādēm. Protams, mēs nedrīkstam pieļaut šādu situāciju kad šīm iestādēm vairs nebūs naudas, ar ko maksāt algas darbiniekiem, nedz arī nomaksāt komunālos maksājumus, tādus kā uh, ūdens un elektrības maksājumus. Un tādēļ mums būs jāveic izmaiņas šajā te padomas priekšlikumā, kā jau mēs esam to nolēmuši. Horvātijas iestājas jautājums vēl nav ticis atspoguļots budžetā. ja mēs runājam par parlamentu budžetu, tad budžeta komiteja jau ir izskatījusi tos skaitļus, kas attiec uz visām projektu līnijām un ir izteikusi savu viedokli gan šeit komitejas sēdē, gan arī plenārsēdē. Mūsu komiteja ir izteikusies eh, ļoti nepārprotam par dažādiem budžeta priekšlikumiem un tāmēm. Jūs droši vien atcerēsieties vienu no lielākiem konfliktiem, kas mums bija ar administrāciju un ar prezidiju. Konflikts radās tādēļ, ka bija nepieciešams aktualizēt budžetu. Tas tika samazināts par 50 miljoniem eiro, kas ir apmēram 2,3% no parlamenta budžeta. Ņemot vērā iepriekšējās vienošanās un Lisabonas līgumu, Mums vajadzēja nosūtīt grozījumu vēstuli, lai pārvērtētu budžetu par 10 miljoniem 600 tūkstošiem eiro. Tas bija tiešais rezultāts Lisabonas līguma darbības stāšanai, un tas arī tieši atspoguļo jauno dalību valstu iestāju Eiropas Savienībā. Pamatojoties uz visu šo informāciju, es esmu gatavs uzklausīt kolēģu izteikumus un komentārus. Es negribētu, lai mēs atsāktu debats pilnīgi no nulles par visām tāmēm, visiem uh, prognozētajiem apjomiem. Tas jau bija ļoti sarežģīts process, nevajadzētu to atkal atsākt, bet es gribētu uh, lai kolēģi izsakās par patreizējo padomus priekšlikumu. Daudziem kolēģiem ir liela pieredze šajos jautājumos. Es gribētu dzirdēt arī citu iestāžu pozīciju attiecībā uz padomus nostāju. Visiem, protams, jāpatur prātā, ka dzīvojam ļoti sarežģītā ekonomiski sarežģītā laikā, un mums visiem ir maksimāli jācenšas samazināt budžeti. Taču tāpat laikā ir jāapzinās, ka mums ir nepieciešams minimālais finansējums, lai mēs varētu risināt tos uzdevumus, kas ir mums priekšā. Pilsoņi no mums sagaida to, ka Eiropas parlaments pieņem labus tiesību aktus, normatīvos aktus un E, lai to varētu izdarīt, parlamentam ir nepieciešams minimālais finansējums. Tikai tad mēs varēsim paveikt šo darbu, tikai tad mēs varēsim iet uz priekšu. Un varēsim bruģēt tā, ceļu tālākai, labākai dzīvē visiem Eiropas pilsoņiem. Paldies! Lielas paldies! Tālāk došu vārdu Goranam Fermam. Lūdzu! Paldies priekšādātāji. Paldies arī referentiem. Domāju, ka viņi abi ir paveikuši lielisku darbu un to darījuši ļoti sarežģītā situācijā. Jo mums patiešām jādomā par to, kā tikt galā ar situāciju, kurā šobrīd atrodamies. Manā grupā mums ir bijušas diskusijas par visiem šiem samazinājumiem, jo, protams, ir vairāk scenāriju, vairākas iespējas, kuram izvēlēties, kad runājam par vispārējo pieeju kopējai situācijai. Viena iespēja ir, piemēram, pieņemt padomus attieksmi un vienkārši samazināt līdzekļus, piekrist kaut kāda veida minimālajai līnijai, ņemot vērā ekonomiskos apsvērumus no dalību valstīm un tam līdzīgi. Tā ir viena iespēja. Un es domāju, ka mums to vajadzētu arī apspriest. Mēs gan to neatbalstām, bet apspriest, apspriešanas vērta tā ir. Otra iespēja, protams, ir tradicionālā pieeja, respektīvi atkal atjaunot komisijas sākotnējos uh, skaitļus un cerēt uz komisijas atbalstu. Trešā iespēja ir būt ļoti radikāliem un pateikt, ka mēs nepieņemam šāda veida taupības pasākumus un vēstis, ka vēlamies visam radikāli pārskatīt kopējās perspektīvas un aplēses. Un ceturtā iespēja ir tā, ko mēs vēlētos izvēlēties, respektīvi skatīties uz to visu selektīvi, atlases kārtā. Respektīvi, patiešām radikāli palielināt līdzekļus, bet atsevišķās speciāli politiski svarīgi izvēlētās jomās. Nu, piemēram, Eiropas 2020. gada programma, tās sadaļas, kas īpaši nozīmīgas attiecībā uz nodarbinātību, izaugsmi, mūža izglītību, pētniecību, izglītību un tam līdzīgi. Tā ir viena ļoti skaidra prioritāte. Un tas ir ceturtajā, ceturtajā kategorijā. Nu, bet, protams, tas attiec arī uz jauno kamiņu attiecības instrumentu un to, kāds ir noteikts mērķis šim instrumentam attiecībā uz uh, vidusjūras vidusjūras reģionu. Tā būtu, mūsuprāt, tā attieksmes, kas jāpieņem vispārīgā līmenī. Mēs esam gatavi pieņemt dažus no šiem ļoti skarbajiem samazinājumiem, ko ierosina padomu, bet ne visus. Jo no otras puses tieši selektīvā kārtā atlases kārtā vajag izvēlēties jomas, kas ir politiski ārkārtīgi prioritatīvas, un tur esam gatavi cīnīties par tām esam gatavi cīnīties. Es domāju, ka tā ir tā labākā attieksme, bet, nu, protams, mums vispirms ir jāizanalizē situācija kopumā, jo nerunājam šeit tikai par politiskajām prioritātēm, runājam arī par iespēju šīs, šos palielinājumus pēc tam īstenot, piemērot dzīvā. Frančiska ļoti prātīgi no paša sākuma jau ir teikusi, ka, lūk, viņas pamatā ir arī finanšu plāns nenoliedzami Mums ir jāskatās, vai šīs vajadzības var izpildīt ar konkrētiem līdzekļiem, vai varam visas šīs saistības izpildīt ar palielinātajiem e, līdzekļiem. Un tie aspekti mums ir jāņem vērā. Ņemot vērā to, politiskās prioritātes, iespējas, īstenošanas iespējas, absorpcijas iespējas, manuprāt, tas eh, ir, viss ir ārkārtīgi svarīgi, un tā rezultātā mēs varētu veidot tādu stratēģiju, ko mēs varētu gan īstenot, gan arī izskaidrot sabiedrībai, tīri no politiskā skatu punkta. Nu, tāda ir mūsu attieksme pašos pamatos. Frančiska teica, saistības svarīgākas par maksājumiem. Jā, protams, tīri politiski raugoties noteikti, bet šajā situācijā es domāju, ka mums vajadzētu pavisam reāli apspriest arī maksājumu daļu, jo maksājumi taču ir tas, kas veido šo ekonomisko tautsēmniecības attīstību uz vietām valstīs, un lūk, tas ir tas, ko vēlamies panākt. Saistības tie ir politiski solījumi, tā, protams, ir tā kļu, un tie kļūst par realitāti tad, kad nonākam pie maksājumiem. Un tāpēc domāju, ka mums vajadzētu apspriest arī maksājumus. Par citām iestādēm runājot, mēs saprotam, ko dara padoma. Protams, ka administrāciju nekad nav viegli aizsargā, aizstāvēt sarežģītā situācijā, bet nedrīkstam iet arī pārāk tālu. Jo šobrīd viņi ķers klāt tādām iestādēm, kuru pamatnodarbošanās ir ne tikai ietaupīšana, bet arī kaut kāda darbība, kas šādā veidā tiek apdraudēta. Un es nedomāju, ka tas ir gudrs veids, kā virzīties uz priekšu. Es domāju, ka mums tiešām jāpieiet visam selektīvā veidā, atsevišķi ietaupījumi jāpieņem, bet tāpat laikā jācenšas aizstāvēt šī pamatdarbība, kas paredzēta konkrētām iestādēm. Jo citādi sastapsimies atkal ar jaunām problēmām tajā brīdī, kad mums vajadzēs īstenot darbību, kad vajadzēs politisko apņēmību Eiropas Savienībā arī īstenot praksē. Un visbeidzot, kad runājam par mūsu pašu parlamentu budžetu, jāsaka, te sastopamies ar politisku problēmu. Mūsu budžets, protams, ir vienīgais, kas ir saņēmis aizstāvību un kas nav ticis samazināts no padomas puses. Būtu ārkārtīgi grūti teikt, ka lūk, visām iestādēm būs samazināts, bet parlaments gan dzīvos kā nieru taukos, un viņam nekas netiks samazināts. Es domāju, ka mums vajadzētu apsēsties pie, pie sarunu galda un rast iespējas ietaupīt arī parlamenta budžetu, bet es domāju, ka, un, un domāju, ka tas ir iespējams, nekaitējot mūsu pamatdarbībai, neapdraudot to. Nu, es domāju, tā būtu politiski atbildīga rīcība. Paldies. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk Lavijas kungs, lūdzu. Grazie, prezidente, credo, ka... Paldies, priekšsādātā. Pirmām kārtām domāju, ka mums jāsaka liels paldies abiem referentiem Balcānī kundzei un Fernandešu kungam. Viņi izcili pastrādājuši pie šīs prezentācijas un ļoti labi izklāstījuši problēmas. Protams, ka pirmā problēma, ar ko sastopamies, ir šī izvēle izvēle attiecībā uz to, cik ambiciozs mēs kā parlaments vēlamies būt šajā krīzes laikā. Vai mums vajadzētu izvēlēties ambiciozu tālāku scenāriju? Turklāt jāņem vērā, ka visa Eiropas Savienība šobrīd sastopas ar ļoti sarežģītiem laikiem, ar, ar krīzi, un tāpēc budžetam jābūt arī realistiskam. Es domāju, ka mūsu priekšā ir divas iespējas. Un realistiskākā iespēja ir tā, ko mums būtu jāizvēlas. Es, protams, saprotu, ka, eh, lūk, krīzes laikā eh, bija sešas valstis, kas nobalsoja pret palielinājumu maksājumos, kas eh, virs inflācijas li likmes. Mm, Un tāpēc nesaprot, tā, tāpēc jāmēģina, protams, izdevumi ierobežot. Bet jāpaturprātā arī to, ka esam nonākoši iepriekšējās daudzgadu, daudzgadu plāna noslēgumā. Un atsevišķi palielinājumi ir saistīti ar neko citu, kā vien to, ka programmas ir jānoslēdz, tās ir beidzot jānoved līdz laimīgām beigām un vajadzīgi nedaudz vairāk resursi. Mums vajadzētu par to padomāt. Tīri politiskā ziņā un arī jāskatās uz šo jautājumu selektīvi. Atbildīgs budžets ir tāds, kurā, ies, kurā, kura pamatā ir šī parlamenta identificētas prioritātes, kas attiecīgi atspoguļojas budžeta līnijās un posteņos. Padome ir samazinājusi ļoti daudzas eh, izdevumu kategorijas, un nav īsti skaidrs, kas tad notiek ar šīm parlamenta noteiktajām prioritātēm - mūža izglītība, 2020. gada stratēģija un tā tālāk. Līdzekļi tiek vienkārši samazināti, neskatoties uz to, ka tās ir iniciatīvas, kas ir pelnījušas mūsu atbalstu. Un turklāt, kas vērstas uz mūsu ekonomikas konkurētspējas celšanu. Turklāt ir arī skaidrs, ka samazinājumi tiek veikti uh, Piemēram, ārējo robežu aizsargāšanas līdzekļos, Frontexam, piemēram. Un te taču runājam par vidusjūras basēnu, kas ir ļoti strateģiski svarīga telpa. Tāpēc, manuprāt, tas nav īsti loģiski, un parlamentam to vajadzētu attiecīgi arī pateikt. Kas mums jādara? Mums būtu jāizvērtē visa šī situācija, ņemot vērā skaidri definētas prioritātes. Uz tām vērš, vēlamies vērst parlamentu uz, uzmanību. Un mums jācenšas varbūt zināmā mērā atgriezties pie sākotnējiem komisijas priekšlikumiem attiecībā uz skaitļiem šajās jomās. Bet mums jāturpina būt atbildīgiem. Šajos krīzes laikos parlamenta vēsts eh, ir jāveido tā, ka tā piedāvā pievienoto vērtību kopienas fondu izmantošanā. Tas ir tas virziens, kurā mums vajadzētu doties. Un tieši tāpēc ir vajadzīgs šis fokus, skaidra orientēšanās, skaidri izlēmīgi vēstījumi, ko nododam Eiropai. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk Anna Jensen, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Lielas paldies arī referentiem par ļoti skaidro izklāstījumu. Alde grupas nostāja ir tāda, ka mums, protams, vajadzētu censties uh, Um, skatīt situāciju tādā vispārīgā veidā. Jāpārliecinās, ka netērējam vairāk nekā pilnīgi nepieciešams, minimāli nepieciešams. Un tāpēc var piekrist nostājai, ko pauda sociālisti un, un lavie savā uzstāšanās laikā, respektīvi nepieciešams noteikt skaidrs prioritātes, kad runājam par budžetu palielinājumu virs padomas piedāvātā. Nu, jāsaka, ka arī ierosinājumi no komisijas atsevišķās jomās jau bija diezgan, nu, strikti noteikti, ļoti ierobežojoši līdzekļi bija šajās jomās. Atsevišķām aģentūrām un iestādēm, piemēram, varētu rasties problēmas šā, tā, tieši šī iemesla dēļ, un tāpēc domāju, ka mums ļoti detalizēti jāizskata jautājums un jāskatās, kur samazinājumi ir iespējami padomi jau atkal ir šo samazinājumus veikusi tādā vispārīgā kārtā pilnīgi visās kategorijās. Tas liekas dīvaini, ja skatāmies uz prioritātēm, ko Eiropa padomu pat izvirzījusi. Kāpēc viņi samazina Frontex līdzekļus? Ļoti dīvaini. Zinu, protams, ka arī padomē ir domstarpības ir atsevišķas valsts, kas nobalsoja pret padomus priekšliku, un tāpēc, ka tās uzskatīja, ka šie samazinājumi piemēram, pētniecības jomā ir pārliecīgi. Un tā ir taisnība. Šādā veidā ejam pret 2020. gada stratēģiju, un tas mums nav pieņemams. Mums būtu jāvē, jāpievēršas jomām, kur ir jāatjauno finansējums un varbūt pat jānosaka tas lielākā mērā nekā to sākotnēji noteica komisija. Jāskatās uz realistiskiem skaitļiem. Tāpat ir bijušas arī ļoti plašas diskusijas par maksājumiem un saistībām. Un es domāju, ka mēs šobrīd mācamies no, no vēstures. Mēs eh, mēdzām teikt, lūk, saistības tas ir parlamentam, maksājumu padomēji Un, lai arī zinām, patiesība varbūt šai uzstādījumā saglabājas, tomēr nenoliedzam arī mēs kļūstam interesēti maksājumos, jo, lūk, padom, piemēram, pašā gada sākumā jau pārliek līdzekļus no kādām programmām, eh, kur nezinām, vai tie būs vajadzīgi vai ne uz citām programmām, un tas nav atbilstīgi. Esam nonākuši situācijā, kur redzam, ka ir ārkārtīgi svarīgi pārliecināties, ka pareizie skaidri notiek, tiek noteikti arī maksājumiem, jo citādāk varam sastapties ar problēmām, mm, un padome tikai vienmēr atkal no jauna apsola jaunus līdzekļus. Un tā nedrīkst notikt. Mums ir jāinteresējas arī par maksājumiem. Piekrītu, ka prioritātes ir viens A kategorija. Mums ir nepieciešams atjaunot šos skaitļus. Joprojām sastapsimies arī ar ITER problēmu Nu, tad, piemēram, lauksaimniecībā tiek izmantot uh, kontu izlīdzināšana savstarpējas ieskaits, lai radītu uh, ietaupījums. Es nezinu. Protams, var meklēt lauksaimniecībā ietaupījums, bet varbūt to var darīt tādā saprotamākā, gudrākā veidā. Manā grupā ir arī tāda deputāte, kas vēlas uh, vēl tālāk samazināt līdzekļus struktūra fondos Es nezinu pat, vai mūsu gripa, grupa visa var par to novienoties. Un, protams, līdz ar to arī jautājums par to, vai parlaments varēs tam visam beigās piekrist. Bet tam, tas viss tiek, tiek, tiek runāts ar šādu argumentu. Pirmām kārtām saistību jomā. Mums šeit ir milzīgi daudz e, atpakaļejošu skaitļu, respektīvi ir tādas saistības, kas sen ir apsolīts, līdzekļi ir iezīmēti struktūra fondiem, bet tie netiek tērēti un mēs at gribētu atsevišķu struktūru fondu eh, līdzekļus saistības ielikt rezervēs. Gribam saņemt arī paskaidrojumus no komisijas par to, kādā veidā tad viņi risinās šo jautājumu ar neizpildītām saistībām. Mums ir 200 miljārdi eiro saistībās, kas nav izpildītas. Kas notiks ar šiem līdzekļiem? Vai šie līdzekļi tiks varbūt zināmā mērā arī anulēti, tātad izņemti no saistībām? Tālāk par maksājumiem runājot. Esam nonākuši situācijā, kur virkni dalību valstu sastopas ar grūtībām, jo nespēja. Jo nespēja īstenot projektus, kas iekļauti struktūra fondos, struktūra fondu programmās. Tāpēc, ka viņi sastopas, protams, problēmās, ar problēmām valsts finansējumā paši savā valstī. Un maksājumu un budžetā, protams, tas ir tikai, tas ir tikai tāds apliesis tam, kas būs vajadzīgs. Un laiku no, un, un atkal un atkal redzam, ka lūk, šais aplēses mēdz būt pārāk augstas. Nu, un galu galā, ja maksājumi nenotiek, tad varbūt ir arī jāsamazina maksājumi. Tas tie nevar būt maksājumi 1A, tas nevar būt arī 4. kategorijā maksājumu samazinājums, un tāpat arī ļoti uzmanīgi jāsturs pret 3. kategoriju šai ziņā. Paldies, Anna. Tālāk Helga Trupel, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšādātāji. Sākumā vēlētos pieminēt četrus scenārijus, par kuriem stāstīja Gorans. Viņš teica, ka visi šie scenāriji ir jāapspriež, pat ja viņš dod priekšroku ceturtajam scenārijam. Manuprāt, mums nav visi šie scenāriji nemaz jāapspriež. Es domāju, ka mums vajadzētu veltīt laiku mūsu reālās stratēģijas apspriešanai. Pirmā opcija - akceptēt padomes pozīciju. Ja mēs to izvēlēsimies, tad viss, ko darījām līdz šim, izskatītos ļoti dīvaini attiecībā pret komisiju. Tas nozīmē, ka mēs vispār nopietni neizturētos pret mūsu iepriekšējiem balsojumiem, tāpēc man nepatīk apspriest šādu opciju padziļināti. Tagad par ceturto opciju. Es domāju, ka tas ir pats labākais veids, kā rīkoties. Manuprāt, padomes ieteikums, šis palielinājums iet zem inflācijas. Te ir runa par līdzekļu pārvietojumiem un ir vēlme nodrošināt labāku pārvaldību. To es varu atbalstīt, jo, protams, laba ekonomika ir saistīta ar labu pārvaldību. Tāpat arī tiek prasīti ietaupījumi un tiek izmantoti tādi populāri argumenti, proti mums ir jāietaupa dalībvalstīs tā, lai Eiropas līmenī varētu darīt to pašu. Tas ir tāds vispārējais arguments. Mums ir jāatrod atbildi uz šo argumentu. Manuprāt, tas ir mūsu galvenais uzdevums. Tāpēc es Berlīnē tikos ar vācu vēstniekiem. Tāpat arī uzaicinājām frančus, um, ungārus, poļus un britus un bija pilnīgi skaidrs, kas notiek padomē. Šķiet, ka tur tiek eh, izteikti eiroskeptiski argumenti, un īstenībā te iet runa par pretošanos kopējām Eiropas interesēm. No vienas puses viņi vēlas labāku pārvaldību, bet tajā pašā laikā ir vēlams saglabāt britu atlaidi. Tajā pašā laikā tiek runāts par to, ka mums ir jābūt gudriem, inteliģentiem, ir daudz kas jāmaina. Uh, Taču nacionālā līmenī ir vēlme saglabāt visu pašreizējā līmenī un tad saglabāt šīs savas egoistiskās nacionālās intereses. Ar šādu politisku problēmu mēs pašlaik saskaramies. Jātājums, ko mēs varam darīt? Viens. Tas, ko teica Anna Jensene, mums ir iekšēji konflikti un mums ir jāizmanto šie iekšējie konflikti. Protams, ka ir šīs valstis, kas maksā, ir arī dažādas pretrunas, ir dažādas valstu intereses. Mēs uh, Vienmēr, kā vairākums parlamentā, eh, cenšamies meklēt savu labumu šādos konfliktos. Tāpēc mums ir jādomā par to, ko vēlas eh, saņēmēji valstis. Apšaubu, ka šoreiz tās būtu mūsu īstās prioritātes. Nākamais, kas mums būtu jādara. Vajadzētu skaidri norādīt politiskā līmenī, kādas tad ir šīs kopējās Eiropas intereses, proti nodrošināt lielāku konkurētspēju, investīcijas, darba vietas un ievērot Eiropas 2020 stratēģijas mērķus, jo galu galā tādā vispārējā līmenī tās ir gan komisijas, parlamenta, gan padomas intereses. Par tām mēs esam vienojušies. Un tagad ir jautājums, vai mums tiešām jāseko šajām jaunajām politikām, kur ir runa par lielākām investīcijām. Uh, Tāpēc kopumā es varu atbalstīt Gorana ideju, proti, ka ir vajadzīgas labas publiskas investīcijas um, platjoslas internetā, pētniecībā, attīstībā, izglītībā, visā, ko uh, sedz jaunā konkurētspējas stratēģija Eiropas Savienībā līdz 2020. gadam. Tāpat arī ir jādomā par ārpolitiku, ir jādomā par ceturto kategoriju, kur ir runa par jaunām demokrātiskām kustībām. Tās arī ir kopējās Eiropas intereses, par kurām nesen paziņoja padome. Tāpēc es domāju, ka ņemot vērā pašreizējos politiskos apstākļus, kur mēs jūtam ļoti lielu spiedienu, ir e, runāt par šīm kopējām interesēm, kā Eiropa varētu atveseļoties, ņemot vērā eiro krīzi. No vienas puses, jā, mums ir vajadzīga taupība, Taču tā nav vienīga atbilde. Mēs eh, redzam, kas notika Grieķijā. Ir jākombinē šī taupība ar investīcijām konkrētās jomās. Es domāju, ka tā ir mūsu vienīgā politiskā izēja un cerams, ka pilsoņi arī mūs sapratīs, jo viņu intereses ir saistītas ar šīm jaunajām interesēm, ar šo jauno konkurenci. Un tieši tā mums arī vajadzētu argumentēt. Paldies! Paldies, Paldies Elke, tas bija ļoti skaidri. Tālāk, Džeims Ellis. Uh, thank you. Paldies, Helga. Es domāju, ka nevarēšu izteikties tik labi kā pārējie, neesmu ticies ar pārējiem savas grupas dalībniekiem, tāpēc šodien varēšu paust tikai savu personīgo viedokli. Manas grupas attieksme līdz šim brīdim ir bijusi uh, atbalstīt uh, iesaldēšanu attiecībā uz inflācijas likmēm. Uh, tātad, lai tās būtu tādā pašā līmenī kā pagājuši gadu. Taču es domāju, ka tas, ko es vēlētos teikt, atbildīs tam, ko jau minēja citi runātāji šorīt. It īpaši to, ko teica sociālistu referents Gorans Ferms. Resources, ir jāatcerās, ka ir lieli parādi rietumos, es šķiet, ka uh, ķīnieši uh, ir domājuši par mūsu parādu pirkšanu. Manuprāt, tā nav tāda ilgspējīgs, tas nav tāds ilgspējīgs risinājums. Pretējā gadījumā viņi sāks vadīt mūsu ekonomisko politiku. Ir jāatcerās, kur tiek tērēta nauda. Es domāju, ka visprātīgākais attiecībā uz 2012. gada budžetu būtu uh, izvērtēt, vai uh, mēs varam pildīt 2020. gada stratēģiju. To jau minēja kāds no iepriekšējiem runātājiem. Ir jāatcerās, ka rietumu pasaulē mēs spriežam par izaugsmu un darba vietām, bet īstenībā te nav nekādas runas par to, nav nekādas nozīmes, vai jūs esat konservatīvais, liberālis vai sociālists. Galvenais ir tas, kā pacelt mūsu ekonomikas. Ir jāatcerās, ka procentu likmes ir uh, gludas, ir jāatcerās, ka esam sasnieguši gandrīz pašu galu Mums ir jādomā par to, kā nodrošināt uh, kaut kādas pārmaiņas un nodrošināt, lai cilvēki uzticētos mūsu ekonomiskajai nākotnē. Kā jau minēja Gorāns Ferms, ir jāatcerās, eh, ka ir jāatlasa tās lietas, kas ir īstenojamas. Nav jēgas eh, atlikt lielas naudas summas un saprast, ka pēc tam uh, šie mēķi nav izpildīti. Mums ir efektīvi jāizmanto mūsu ne nelielie resursi. Nākamais arguments, kas ir jāizmanto uh, ir tas, kas tika minēts Frančeskas ziņojumā eh, kaut kur agrāk. Mums ir jādomā par esošajām pozīcijām, mums ir jāveic analīze. Tad ir jādomā par eh, ietaupījumiem esošajā politikā. Vasarā esmu sastādījis 60 jautājumus, eh, ko vēlos uzdot komisijai. Ir jāskatās, uh, uz tām jomām, kur īstenošana ir bijusi zem 90% un summas ir bijušas ap 10 miljoniem. Un ir jādomā, kāpēc šī īstenošana ir bijusi tik sliktā līmenī. Ja mēs to izdarīsim, tad mēs eh, varētu atrast pat līdz 2 miljardiem eiro. Es domāju, ka šī pieeja ir daudz gudrāka nekā padomas pieeja, kas vienkārši kaut kur apcērt resursus. Uh, ir jādomā par konkrētas budžeta pozīcijas īstenošanu. Tieši to mēs arī vēlamies ieteikt, tad, kad būs runa par grozījumu iesniegšanu. Protams, mums ir jātaupa nauda, bet mums ir jātaupa neietekmējot uh, galvenās politikas nostādnes, kas mums ir pašas svarīgākās. Tagad uh, pēdējais jautājums par parlamenta budžetu. Manuprāt, arī šeit ir vajadzīga līdzīga pieeja. Man patika tas, ko teica Korāns Ferms, ka mums ir jāmeklē ietaupījumi parlamenta budžetā. Es nedomāju, ka mums izdosies samazināt eh, parlamenta piemaksas. Šķiet, ka diez vai vairākums mūs atbalstīs, bet es uzskatu, ka ja mums patīk šie multi daudzvalodības principi, tad tos nevar apstrīdēt. Bet ir jāatcerās, ka ja mēs aicinām tulkus no visas pasaules, un tie ierodas strādāt darba grupās, kurās ar šo valodu nav neviena deputāta, tad ir jāpārdomā tulkošanas sistēmas nepieciešamība. Tas pats attiecas arī uz rakstiskiem tulkojumiem. Līdz 50% no parlamenta budžeta tiek mm, tērēts tulkošanai vai arī rakstiskai tulkošanai, vai nu tiešā vai netiešā veidā. Uh, Protams, mums vajadzētu domāt, kā neiedragāt šos daudzvalodības principus, bet tajā pašā laikā ietaupīt. Paldies, Džeims. Paldies, Džeims. Mēs nepametīsim apvienoto karalisti, bet tagad pārējiem pie sociālistu grupas lūdzu. Yeah, thank you, Chair. I want... Paldies, priekšādētāji. Vēlējos uh, uzsvaru likt uz uh, citām institūcijām. Uh, tā kā to darīja jau Fernandes kungs. Pirmkārtām es vēlējos komentēt liberāļu ieteikumu, proti mums ir jādomā, kā uh, samazināt maksājumus vai struktūra fondus. Es domāju, ka ekonomiski un politiski tas nebūtu gudri. Ekonomiski tas nebūtu gudri, tāpēc, ka šajā posmā mums vajadzētu ieguldīt darba vietās un izaugsmē. Un Eiropas Savienība var nodrošināt to, ieguldot naudu struktūra fondos. Politiski tas nav gudri, tāpēc, ka lielākajā daļā no kopienām Eiropas Savienības vislielākais simbols ir tieši struktūra fonda finansēti projekti. Šie projekti ir ļoti būtiski, un ja mēs tos samazināsim, tad pieļausim arī politisku kļūdu. Tagad atgriezīšos pie citām institūcijām. Es vēlētos pateikties Fernandes kungam par viņa veikto darbu un arī par viņa attieksmi skatoties uz citu institūciju budžetiem. Kā jau viņš teica, padomē vēlas samazināt administratīvo budžetu gan arī visām institūcijām, izņemot eh, parlamentu, ņemot vērā džentlmeņu vienošanos. Šajā posmā parlamentam ir palielinājums par 2,3%. Par šo palielinājumu mēs vienojāmies prezidijā pēc ļoti sarežģītām diskusijām šī gada sākumā. Tagad jautājums ir par to, vai Mēs piekrītam šam, šim 2,3% palielinājumam. Kolēģi iespējams eh, ir ņēmuši vērā palielinājumus citu institūciju administratīvajos budžetos. Te tiek runāts par 5,4% samazinājumu padomus budžetā, un tāpat komisija vēlas palielināt savu budžetu tikai par 0,004%. Tieši tāpēc mums vajadzētu pārdomāt, vai politiski prātīgi ir tagad veikt ietaupījumus mūsu ēkās, mūsu apsildes sistēmās un tā tālāk. Protams, pēc um, prezidijas sarunām agrāk šajā gadā nebūs, gru, nebūs viegli kaut ko tam līdzīgu darīt, bet eh, sociāla demokrāta grupā šeit būtu dažādi priekšlikumi. Ja runa par citām institūcijām, kā jau Fernandes kungs minēja, padome ir likusi priekšā dažādus eh, samazinājumus, galvenokārt, ja runa par ceļošanas izdevumiem, piemaksām un arī tulkošanas izdevumiem. Reģionu komiteja, piemēram, samazina viņu palielinājumu par līdz pat 0,04%, un ECOSOC eh, komiteja eh, te tiek nodrošināts 0,5% samazinājums, kaut gan agrāk bija paredzēts 2,5% palielinājums. Tas noteikti ietekmēs uh, viņu uh, svarīgas, ļoti svarīgas aktivitātes. Ir jāatcerās, ka ir jānodrošina normāla darbība, bet tajā pašā laikā mums ir jādomā par dažādiem grozījumiem, ko mēs varētu iesniegt. Mēs varētu paredzēt, piemēram, nelielu palielinājumu viņu budžetā. Paldies, godoties kolēģis Salvadors Garīgi nākamais. Eh, eh, Priekšsēdētāji. Dažu runātāju teiktais iespējams ir vislabākais pamats mūsu lēmumiem pēc Lisabonas eh, līguma īstenošanas. Ir jāatcerās, ka mums nevajadzētu pieturēties tikai pie politiskiem argumentiem. Oktobrī mums uzreiz jau būs uh, jāpiedalās samierināšanas procedūrā, un tieši tāpēc mums ir uh, jāpieturās pie tādiem reāliem risinājumiem. Ja padome vienkārši izdod vienpusējus paziņojumus, ko tā nevēlas vispār mainīt, tad mums būs smagi jāstrādā. Ja runa par 2012. gadu, tad eh, dalību valstu programmēšanā tas nebūs viens no smagākajiem gadiem. Ir jāatcerās, ka budžeta samazinājumi nacionālajās valstīs eh, tiks izjusti arī Eiropas līmenī. Padome savā priekšlikumā cenšas samazināt gan saistības, gan maksājumus. Padoma vēsta, ka šo samazinājumus nevarēs e, krasi izjust. Tie vienkārši tiks absorbēti valstu kasēs un tiks efektīvi izmantoti. Taču, ja institūcija līmenī nebūs e, pietiekamu resursu, tad mēs pieredzēsim to, ka šie samazinājumi saistībās uzreiz tiks izjusti arī maksājuma līmenī. Tas nozīmē, ka mums vispār nebūs pieejams jauns finansējums, un mums vajadzēs izmantot elastīgumu instrumentu. Pirmo reizi šī gada laikā mums būs jāpieņem svarīgi lēmumi budžeta komitejā un pareizi jānostāda mūsu prioritātes. Politiskajām grupām nāksies apvienoties un eh, panākt eh, ievērojumu vienošanos. nāksies atteikties no svarīgām programmām, kas agrāk pagātnē tika uz, uzskatītas par neatsveramām. Mums ir jāizvērtē, kuriem projektiem ir jāturpinās, kur ir patiešām paši nozīmīgākie. Tie visi ir prioritārie projekti, protams, ne visi no tiem varēs tikt turpināti. Ir pilnīgi skaidrs, ka katrai politiskajai grupai ir savas prioritātes pašreizējā brīdī, un mums ir jābūt politiski daudz noteiktākiem nekā agrāk. Ir pilnīgi skaidrs, ka šogad mums eh, nebūs pietiekami daudz līdzekļu, lai virzītu uz priekšu visus tos projektus, ko parlaments vēlas atbalstīt. Eiropas parlamentā nāksies pieciest samazinājumus. Ir jāatcerās, ka citās institūcijās arī šie palielinājumi vai samazinājumi neatbilst inflācijai. Ir jāatcerās, ka šo institūciju funkcionēšanai ir jāpalielina to finansējums vismaz par diviem procentiem. Mums ir tāda sajūta, ka šie priekšlikumi, kas tiek virzīti uz priekšu, netiks nodrošināt visās institūcijās, lai uh, saglabātu to ticamību. Tieši tāpēc mums nāksies cīnīties par šiem palielinājumiem. Es vēlreiz vēlētos jums atgādināt, ka turpmākajā plānošanas periodā ļoti liela daļa no mūsu budžeta vienkārši pazudīs. Tas nozīmē, ka tas būs tāds kā papildu vingrinājums prioritāšu noteikšanā. Iespējams, mums nāksies atteikties no dažiem projektiem tā, lai mēs varētu sagatavot labāku sarunu pozīciju. Paldies, Salvador Daniels Batens, pēdējais runātājs. Paldies! Es piekrītu kolēģu teiktēm. Mēs tiešām dzīvojam ļoti sarežģītos apstākļos, un mums ir jāizsver, vai Eiropas Savienības budžets tiešām ļauj mums eh, radīt kaut kādu Eiropas Savienības papildus vērtību kaut kādās programmās. Mums tiešām ir nepieciešams izvēlēties prioritātes un ļoti mērtiecīgi tās atbalstīt. Man ir žēl, ka ir budžeta samazinājumi, piemēram, Frontex līnijā, bet arī visās tajās līnijās, kas ir saistītas ar kosmosa izpētes politiku, ar dažām aģentūrām. Es vairs neatceros, kurš to teica, bet man liekas, ka tas ir paradoxāli. Ir aģentūras, kuras tieši saistītas ar tirgus funkcionēšanu, e, tie saskaras ar budžeta samazinājumiem, līdz ar to nespēja veikt savus uzdevumus. Es domāju, ka mums tiešām ir jāskatās, vai mēs šur un tur tomēr nevarētu uzlabot situāciju. Tālāk ITER jautājums, kas visā visumā nav atrisināts un kur mūsu budžeta komiteja neapšaubām vajadzētu dot savu ieguldījumu šī jautājuma risināšanā, proti budžeta palielināšanā. Vēl kādu pārsvārdu par lietu, kas mūs tieši varbūt neskar, bet es domāju, ka mums jāizmanto šis brīdis, lai izdarītu spiedienu. E, dalību valstīs ir dzirdēts par palīdzību visnabadzīgākajiem iedzīvotājiem. Uh, Es zinu, ka mums trūkst juridiskās bāzes šiem pasākumiem, taču ir jāizmanto brīdis, kad mēs runājam par budžetu nākamajam gadam, lai izdarītu spiedienus Eiropas iestādēm un dalību valstīm, lai tās atrod kaut kādu risinājumu visnabadzīgāko iedzīvotāju atbalstam. Es redzu savā valstī, ka šī te nabadzība e, mūs ārkārtīgi skar un arī metēnu uz Eiropas Savienību krīzes apstākļos. Un nobeigumā gribētu teikt, ka es domāju, ka 2012. gadam ir nepieciešams līdzsvarots budžets. Es jau biju viens no tiem, kas pagājušo gadu mēģināja ierobežot parlamenta budžeta pieaugumu. Bet nedrīkstam arī iekrist pretējā galējībā. Parlamenta budžetam ir jābūt līdzsvarotam. Viens no runātājiem pirmīt jau teica, ka ir jāskatās, kādas ir galvenās izdevuma pozīcijas Mēs zinām, ka viena no lielākajām izdevuma pozīcijām ir tulkošana. Ja mēs negribam iedragāt multilingvālismu principu, kā daži te atgādināja, tad ir nepieciešams mainīt to, kā mēs izmantojam rakstisko mutisko tulkošanu. Ir ļoti dārgi piecināt līguma tulkus tādēļ, ka galvenokārt sēdes notiek otrdien un trešdien. Uh, un ir nepieciešams ārkārtīgi daudz tulku šajās divās dienās. Vajadzētu sēdes izretināt pa visu nedēļu, vienmērīgi no pirmdienas līdz piekdienai. Tad nevajadzētu šos līguma tulkus tik daudz. Tas būtu žests no mūsu puses. Domāju, ka vajadzētu arī pārskatīt parlamentāriešu statūtus. Tas nāktu par labu parlamenta redzamībai, tas arī parādītu, ka parlamentam ir sava loma, tas respektē Lisabonas līgumu. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, kā Salvadors jau teica, apzināties sekojošo. Šodien mums ir ļoti grūti piedalīties budžeta debatēs, ja mēs neesam nosaukuši savus prioritātes. Manuprāt, svarīgākās debatas šī sasaukuma laikā ir debatas par pašu resursiem. Kamēr nav šā, šo Eiropas Savienības pašu resursu, tikmēr arī būs ārkārtīgi sarežģītas sarunas par budžetu, par dažādām iestādēm. Paldies, paldies, godātie kolēģi! Gribētu ieteikt beigt debates par šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu. Mani tiešām pārsteidz tas, cik tuvi ir jūsu secinājumi, lai arī kuru politisko grupu jūs pārstāvāt, secinājumi ir ļoti līdzīgi. <clears throat> Šogad mēs dzīvojam situācijā, kas ir vēl sarežģītāk nekā pagājušo gadu. <clears throat> Padomē e, mēs redzam, ka ir divas valstu kategorijas. Ir tādas valsts, kurām ir milzīgs budžeta grūtības, tām ir nepieciešams atbalsts no Eiropas Savienības partneru puses, un mēs nevaram prasīt, lai šīs valstis vēl vairāk ar lielāku ieguldījumu finansētu Eiropas Savienības budžetu. No otras puses ir vēl otra valstu grupa. Tās no savu valstu nacionālā budžeta sniedz palīdzību tām valstīm, kuras atrodas grūtībās šajās te donoru valstīs ir e, parlamentos jāapstiprina šī sniedzamā palīdzība. Mēs jau esam redzējuši, ka vairākās valstīs līdz ar to rodas iekšējās politiskās problēmas. Jāsaprot, ka situācija pazu, padomē šogad līdz ar to ir sarežģītāka un delikātāka nekā pagājušā gada. Tāpat laikā jākonstatē, ka ir arī mm, izēja un ir pieejas, ko mēs varam izmantot. Gorans piedāvāja ceturto pieeju, kas, manuprāt, visiem ir pieņemama. Saistībās un maksājumos ir jānosaka kaut kāds līmenis, bet šajā līmenī ir jāparāda, ka mēs tomēr redzam kaut kādas prioritātes, kurās vēlamies šo Eiropas papildus vērtību. Šīm prioritātēm jābūt saskaņotām ar stratēģiju 2020 mēs ar šīm te svirām mēģināsim uzturēt ekonomisko izaugsmi, respektējot budžeta līdzsvaru. Daudzi no runātājiem ir gatavi ierobežot parlamenta budžetu, proti veikt papildus pasākums budžeta samazināšanai. Gribētu jums pastāstīt, ka esmu uzaicinājis eh, viceprezidentu Pitellu, kas ir parlamenta prezidija. Uh, pārstāvis, kurš nodarbojas tieši ar budžeta jautājumiem. Viņš ieradīsies mūsu sēdē un pastāstīs par šīm te iespējām. Mazliet vēlos izraisīt jūsos arī smaidu. Padomē šķiet ir kāds maģisks skaitlis 2,91%. Pagājuši gadu viņi balsoja par šādu te pieaugumu maksājumu daļā, un šogad viņi grib balsot par šādu pieaugumu saistību daļā. Tātad padome vēlas ierobežot budžeta pieaugumu līdz inflācijas pieaugumam un ne procentu punktu vairāk. Pagājuši gadu šis, šī inflācija bija 2,2%. Referenti uzklausīja visus runātājus. Ja referenti neuzstāja, tad es labprāt viņiem nedotu vārdu otrais tagad debašu beigās, jo mums nav pārāk daudz laika. Gribu jums atgādināt termiņus. 8. septembris, tas tad šodien, pulksten 12. ir tas brīdis, kad dažādām uh, tērētāju komisijām ir termiņš iesniegt grozījums. Politiskās grupas var iesniegt grozījums līdz 15. septembrim, tātad nākamnedēļ. Nākamreiz runāsim par budžetu komitejā 22. septembrī, un pēc tam būs lielā balsošanas nedēļa, kad balsosim 4., 5., 6. oktobrī. Ar jūsu atļauju pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir piektais punkts. Es atvainojos. Saka, priekšsēdētājs piekto punktu jau esam izņēmuši. Tādēļ pārējām pie sestā darba kārtības punkta budžeta grozījuma projekts numur, numur 5 izdevumiem pa iedaļām citām iestādēm. Pirms es dodu vārdu Helgai Trupelē, gribētu informēt budžeta komiteju par to, ka vasaras laikā komisija un padome vērsās pie mums ar lūgumu pātrināt šo te budžeta grozījumu numur 4 pieņemšanu parlamentā. Es sazinājos ar koordinatoriem un ar viņu atļauju devu zaļo gaismu budžeta komitejas vārdā pātrināt šo procedūru. Es ceru, ka jūs to atbalstīsiet. Kādēļ tas ir nepieciešams? Tādēļ, ka ir jādod papildus finanšu līdzekļu īpaši aģentūrai Frontex, kurai ir eh, dažādi pasākumi, jauni steidzami pasākumi jāveic saistībā ar arābu pavasaru. Un tas izraisa arī sekas budžetā. Sākotnēji bija paredzēts, tātad ka kalendārs mums tiks mainīts. 13. septembrī būtu jāpieņem ceturtais budžeta grozījums bez grozījumiem padome. 14. septembrī pulksten 12. bija termiņš grozījuma iesniegšanai no mūsu komisija. 22. septembrī mēs balsosim šeit komitejā un septembra 2. plenārsēdē ir jāpieņem šie te ceturtie, ceturtais grozījums. Tas mums ierobežo tādā ziņā, ka grozījumi visi ir jāraksta angļu valodā, un tikai angļu valodā tie tiks pieņemts. Tā kā francūzis to piedāvā, tad es ceru, ka jūs to arī pieņemsiet šādu risinājumu. Tā, tālāk aicināšu Elgu runāt par piekto grozījumu. Paldies, priekšsēdētājs! Piektais grozījums attiecas uz Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju iedaļu un uz Eiropas ārējās darbības dienestu. Datu aizsardzības uzraudzītājs vēlas pārveidot AD 4, 14 štata vietu uz AD 15 štata vietu. Um, viņi arī atsaucas uz uh, statūtiem. Uh, šķiet, ka šāds te paaugstinājums ir pamatots, taču finanšu regula paredz, ka komisija var piedāvāt budžeta grozījumus tad, ja ir neparedzēti vai priekšnoteikumi vai tādi, no kuriem nevar izvairīties. Šajā gadījumā es redzu, ka nav nekādu uh, steidzamu pasākumu, kādēļ vajadzētu paaugstināt šo posteni. Es domāju, ka to var veikt budžeta ietvaros parastajā kārtībā 2012. gadā. Un tāpēc es uzskatu, ka šo te grozījumu nevajag atbalstīt. Tas būtu arī slikts precedents, tad citas iestādes arī varētu iesniegt budžeta grozījumus kaut kādiem kaut maziem pielāgojumiem. Tālāk par Eiropas ārējās darbības dienestu. Ārējās darbības dienests vēlas 14, 40 pagaidu štata vietas pārveidot par uh, pastāvīgām štata vietām. Par pamatu viņam 2010. gada padomas lēmumu, kurā ir teikts, ka, dalī, ka strādājošiem no dalību valstīm ir nepieciešams pastāvīgais kontrakts, bet uz ierobežotu laiku. Eiropas ārējās darbības dienests vēlas arī <clears throat> mainīt dienestu pakāpes daudziem darbiniekiem. Viņi to pamato ar to, ka nav iespējams sākotnēji paredzēt uh, darbinieku līmeņus, jo darbinieki vēl nav pieņemti darbā. Tā ir tipiska problēma jaunas institūcijas izveidas gadījumā. Ārējās darbības dienestam ir nepieciešams arī izveidot plānu karjeras izaugsmei. Un visas, ši, visi šie te pasākumi prasīt 1,4 miljonus eiro. Domājams, ka nekādas jaunas apropriācijas šī gada budžetam nav nepieciešams, jo šīs budžeta palielinājums jau ir iekļauts nākamā gada budžeta priekšlikumā. Es jau iepriekšējā budžeta komitejas sēdē teicu, ka esmu satraukusies par lielu atšķirību, sta, lielajām atšķirībām starp darbinieku skaitu, kas ir ļoti augstā pakāpē pieņemt un zemā pakāpē Eiropas ārējās darbības dienestā. Uh, Tas izpaudās arī mūsu debatēs par 2012. gadu budžetu, jo šīs lietas ir cieši saistītas. Būtu ļoti dīvaini, ja mēs pieņemtu šos te budžeta grozījumus un ārlietu komiteja prasītu, lai ārējās darbības dienas samazina augsta ranga darbinieku skaitu. Mums ir jāgaida padomas nostāja šajā jautājumā. Tā tiks pieņemta nākamā pirmdien, 12. septembrī. Mans priekšlikums ir šāds. Mums ļoti kritiski jāizsver Eiropas ārējās darbības dienesta izveidas plāns Domāju, ka debats par šiem budžeta grozījumiem ir labs, um, la, rada labu iespēju vēlreiz runāt par to, ka nepieciešama lielāka pārskatāmība darbinieku un personāla pieņemšanas jautājumos Eiropas Savienībā. Paldies! Godātie kolēģi, es gribētu jūs aicināt izteikties ļoti īsi, jo darba kārtība ir ļoti noslogota. Fernandeškungs. Paldies priekšādātāji, es teikšu ļoti īsi. Es piekrītu tām bažām un šaubām, kuras šeit izteica Helga Trupela attiecībā uz šiem budžeta grozījumiem. Gribētu sveikt Helgu arī ar labi paveikto darbu šī jautājuma risināšanā. Tiešām situācija ir pelnījusi, lai to pamatīgi pārbaudītu. Ir neproporcionāla hierarhija šajā te ārējā darbības dienestā. Ir ļoti daudz <clears throat> darbinieki ar rangu AD 14, 15, 16. Eh, comparativamente às outras instituições. Há muitos mais. Citām institūcijām tā nav. Ir daudz vairāk zema ranga um, darbinieku. Procentuāli šie augstā ranga darbinieki ir neproporcionāli liels skaits ārējās darbības dienestā. Es nezinu, vai tas eh, ir pamatoti, vai mēs to varam attaisnot kaut kā. Ja mēs neizvērtēsim šo situāciju un nenormalizēsim to, tad, li, tad šī institūcija būs būtiski atšķirīga no visām citām. Uh, Hovitkungs, paldies priekšādātāji. Arī es izteikšos ļoti īsi par abiem grozījumiem. Pirmkārt par datu aizsardzības uzraudzītāju, kad es pirmoreiz to aplūkoju, tad man likās, ka tam nav nekādas ar to nav nekādas problēmas, jo runa ir tikai par vienu posteni, bet es piekrītu referentes nostājai, ka viņi uzskata, ka tā nav pareizā pieeja. Nav nepieciešams to ratificēt jau šogad. Par otro jautājumu par Eiropas ārējās darbības dienestu un tā izveidas plānu, es domāju, ka mums ir nepieciešams vairāk informācijas par šo jautājumu par procedūrām un, un par darbinieku pieņemšanu. Paldies! Lielas paldies! Tātad esam uzklausījuši referents pozīciju. Gribu atgādināt, ka padome savu pozīciju darīs zinām 12. septembrī un pēc tam mēs arī izteiksim savu viedokli par šiem te uh, komisijas ierosinātajiem budžeta grozījumiem numur 5. Kolēģi, tagad ierosinātu pāriet pie Materas kundzes ziņojuma. Tas ir četri, no, punkti no 14. līdz 20. Vesela virkne jautājumu. kas attiecas uz Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu. Grazie, prezidente. Gradirei prezentēt. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu iesniegt divus jaunus lūgumus globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanai Eiropas Savienībā. Pirmais lūgums nāk no Portugāles. Runa ir par to, ka mums ir jāpalīdz atlaistajiem strādniekiem Santa Marija de Fēra pilsētā. Tie ir strādājošie, kas tika nodarbināti apava fabrikā, kas ir smagi cietusi ekonomiskās krīzes gadījumos un ir nepieciešami 2 miljoni 500 tūkstoši eiro. Otrs lūgums ir no Dānijas. <clears throat> Cietušais uzņēmums atrodas Miķilandes eh, reģionā. 325 strādājošie ir bijuši atlaisti, viņi ir ražojuši dažādas, dažādas iekārtas, eh, it īpaši eh, vēja ģenerators. Trešais lūgums, ko esam saņēmuši ir, eh, lai palīdzētu 778 strādājošiem Ārensbergā un Diseldorfā, Vācijā, kas strādāja automobiļu rūpniecībā. Div, kopš 2009. gada automobiļu rūpniecībā ir liels problēmas ar pārdošanas skaitļiem krīzes dēļ, un tādēļ šie strādājušie ir atlaisti. Uh, tiek uzskatīts, ka globalizācijas apstākļu rezultātē viņi ir izlaisti, ir atlaisti. Tātad trīs vietas, kam jāpalīdz. Arnsbergai Diseldorfai nepieciešamā palīdzība ir 4,5 miljona apmēram. Pēdējais lūgums ir no Francijas. Un palīdzības apjoms ir viens no lielākajiem, kādu šis fonds jau kad ir izmaksājis. Runa ir par atlaistiem strādniekiem. Renault fabrikā vairāk nekā tūkstoši strādājošo ir atlaisti. Piepra Francija pieprasa 24,5 miljonus eiro gandrīz. Diemžēl grozījumi jāiesniedz šodien līdz pulksten trijiem. Un balsojums šajā komitejā ir paredzēts 22. septembrī. Ja viss noritēs pēc plāna, tad plenārsēdē šis jautājums nonāks septembra otrajā sesijā, un tad arī balsosim. Tas arī ir viss. Par šiem punktiem es gribētu dzirdēt, vai mēs esam gatavi balsot. Jeb varbūt Priekšsēdētājs vēlas pāriet tālāk vēl pie Nīderlandes pieprasījumiem. Priekšsēdētājs, paldies! Es esmu gatavs balsot arī par šiem jautājumiem. Kolēģi, par šiem jautājumiem, kas tikko kā jums tiek prezentēti un kurus pieminēja Materas kundze, vai kāds gribētu izteikties par šiem lūgumiem? Jā, lūdzu. Euh, es tikai gribēju norādīt referentei, ka esam arī iesnieguši grozījumus, kas attiec tieši uz šo Renault rūpnīcu, jo tiešām tas bija ārkārtīgi svarīgs punkts, ļoti svarīgs jautājums, kāpēc vēlamies mobilizēt šos fondus. Ehm, jautājums ir ļoti sarežģīts, jau divus gadus, kā tiek apmācīti cilvēki šeit, eh, šai rūpnīcā, un un ir eh, ļoti daudz darbinieku, vairāk kā 800 un ir vajadzīga uzlabošanās šai situācijai. Atsevišķi no šiem strādājošiem pat nav pieprasījuši līdzekļus, jo viņi ir devušies šai brīvprātīgajā mm, pensijā. Bet, nu, katrā ziņā ļoti daudz no šiem strādājošiem jau vairāk kā 18 mēnešus ir pensijā, un viņiem pensija netiek maksāta. Nu, viņiem ļoti grūti atrast darbu, protams, tāpēc, ka viņiem ir vecāki un Un savukārt, eh, nu, izdzīvot tā nevar. Vēlamies vienkārši precizēt, lūk, šāda veida detaļas, sakot, ka, lūk, šis jautājums ārkārtīgi svarīgs. Tāpat arī par to, protams, esmu informējis referentu. Paldies, saka priekšsādātājs, paldies kolēģei. Tātad, ierosinu balsot. Ierosinu balsot tātad par šiem četriem Nīderlandes priekšlikumiem, par tiem jau esam runājuši. Un neskatoties uz atsevišķu mūsu kolēģu prombūtni, īpaši Nīderlandes kolēģu prombūtni, kas aktīvi darbojas eh, parasti mūsu vidū, tomēr var, mēs varētu balsot. Šeit ir saraksts ar grozījumiem, attiecībā uz dokumentiem, jā. Jā, vai jums arī ir priekšā grozījuma saraksts? Es gribētu cerēt gan. Ļoti labi. Tātad 1A pirmais grozījums, referents par kas par? Pret? Mhm. Labi, tad skaitīsim rokas. Tātad kas bija par? Trīspadsmit pret. Dīs. Desmit pieņemts. E apsvērums. Alvāro kungs sagatavojas referents pret kas par? Paldies. Pret. Nu, lielākā, lielākās grupas, nu, nu arī konservatīvie tātad pret noraidīts. Trešais grozījums. Referents prečo grozījumu. Kas par? Nu, atkal jāskaita. Thank you. 6. 6. Qui est contre? 6, kas pret? Vairāk kā 6, pilnīgi noteikti. Atturs noraidīts. 5. 5. 4. Alvāro grozījums, kas par referenti ir par vairākums, kas pret? Atturs neviens pieņemts. 5. referenti pret to, kas par? Desmit pret. Četrpadsmit pret. Vairākums noraidīts. Sastais vēl vairāk grozījums referenti pret to, kas par. Daži. Kas par? Pret. Daudzi. Atturs. Nu, tad vairāk mums uzvar un šis grozījums noraidīts. Septītais referenti arī pret šo grozījumu. Kas par? 15. 16. Kas pret? Nu, tie, kas ir pret, tie tiek sakauti. Septītais grozījums pieņemts. Jā, gala balsojums, kas par? Pret? Paldies, atturs. Viens bija pret, atturs. Paldies. Viens arī atturējās. Nu, tā tad Ziņojums pieņems. Apsveicam Matērs kundzi. Un tālāk ierosinu balsot blokā tulīt pat par attiecīgiem pārskaitījumiem un pārvietojumiem. Respektīvi tātad 13, 14, 15 un 16 pārskatījums. Kas par? Nu, tas pats vairākums šķiet pret. Viens tas pats, kas atturas, tas pats arī atturas. Ļoti labi, tātad pieņemts. Nu, tad, attiecīgi, protams, informēsim arī Nīderlandes deputātus par to, cik veiksmīgi no pagājušais balsojums. Paldies referentei. Un, lūk, balsojumā es domāju, ka tas labi arī atspoguļojās. Tātad. Varam tālāk atgriezties pie 7. un 8. darba kārtības punkta mūsu darba kārtībā. Un tās ir sarunas par daudzgadu finanšu schēmu. Ne, pie pārējiem balsojumiem atgriezīsimies vēlākā laika posmā. Nē, nē, šobrīd tikai par Matēras kundzes ziņojumu vēlējāmies nobalsot. Tātad par daudzgadu finanšu schēmu. Domāju, ka varam gan ātri šo punktu skatīt, jo viss būtiskākais jau ir izskatīts. Es nevēlētos, ka mēs uzsāktu diskusijas par pašu lietas būtību atkal, jo šobrīd runājam vienkārši par svaigākās informācijas saņemšanu. Jūs jau zināt, ka pateicoties parlamentu striktajai nostājai, ko, protams, arī aizstāvēja Buzeka kungs, tāpat arī budžeta komitejas pārstāvis sarunās par 2011. gada budžetu, mēs uh, panācām to, ka citas starpā uh, ka turpmākās prezidentūras padomē piekrīt tam, ka jāizteno tāda procedūra, ar kuras palīdzību varam pilnīgi noteikti reāli apmainīties ar viedokļiem sarunu gaitā pastāvīgā kārtā par finanšu plānu. Tāpat laikā padomu arī turpina šo darbu pie finanšu schēmas. Tātad notiek šādas viedokļu apmaiņas. Polijas prezidentūra pat uh, nu, nāca klajā ar tādu pieklājīgu žestu, kā, uzveic, nu, ka, piemēram, uzaicināja, lūk, budžeta komitejas pārstāvis piedalīties neformālā viņu sanāksmē, ārlietu padomē, kur darba kārtībā tika iekļauts punkts par pirmo viedokļu apmaiņu par finanšu schēmu. Un tā četri mūsu kolēģi uz turien arī devās un piedalījās šajā apaļā galda sarunās līdzās ar ministriem. Viņiem, protams, paldies, viņi nāca klējā lūk arī ar zinām protokolu, tas jums arī izdalīts, kolēģi. Jūs visi to varat arī izlasīt. Tālāk, attiecas šīs sarunas, to nu, formālajā izpausmē, sāksies nākamajā pirmdienā. Tā būs jau pavisam oficiāla vispārīgo lietu ministru sanāksme, padomas sanāksme. Un gan pirms tam, gan pēc tam arī nāks atskaita, lūk, no padomas delegācijas, tur būs trīs ministri, tātad uh, prezidentūras trio, kas tiksies tad attiecīgi ar parlamenta delegāciju. Nu, respektīvi, pirms šī vispārīgo lietu padomu izskatīs šo, šo punktu, pirms tam delegācija no padomas tiksies ar parlamenta delegāciju. Un pēc paveiktā darba savukārt Eh, tūlīt pat pēc tam šī pati padomas delegācija, atkal šis trio, eh, tātad polijas prezidentūras Dānijas ministrs un Kipras ministrs atkal ieradīsies, tātad ar tādu debriefingu ieradīsies parlamentā un izstāstīs visu, kas noticis. Nu, protams, parlamentam savukārt ir jāizveido sava delegācija, kas tiksies ar šiem cilvēkiem. Un šis lēmums ir uh, jāpieņem priekšādātāja konferencē. Kāpēc? Nu, tas tāpēc, ka politiskajā vienošanās tekstā, kas tika pieņemts pagājušā gada beigās un kas tika parakstīts ar padomi, tiek paredzēts, ka laiku pa laikam periodiski, eh, lūk, lai sekot līdz sarunām par, par budžetu un finanšu schēmu, tiek veikta pāraudzība, tiek, lūk, uh, organizēta tikšanās starp padomas eh, priekšsēdētāju, parlamentu priekšsēdētāju un komisijas priekšsēdētāju. Nu, šādas eh, trīs vai četras eh, tikšanās jau ir notikušas, tas bija vairāk tādā neformālā gaisotnē. Un sarunas ir turpinājušās, bet lūk, tam kā turpinājumam, lūk, tālāk grupu priekšsēdētājs un parlamentu priekšsēdētājs uz, uzskata, ka vajadzētu izveidot delegāciju, parlamenta delegāciju. grupu priekšsēdētāji vēl nav spējuši galīgā kārtā vienoties par šīs delegācijas sastāvu. Viņi ir pieņēmuši lēmumu provizoriski veidot šo delegāciju, un tātad tas attieksies uz nākamo pirmdienu, bet tikai uz nākamo pirmdienu. Tātad uz nākamo tikšanās reizi tiks nosūtīts kaut kāds zināms delegācijas sastāvs Bet tālākais galīgais lēmums par šīs delegācijas sastāvu, par tā pastāv, tādā pastāvīgā veidā tiks pieņemts vēlākā laika posmā. Jo, protams, ka vispārīgo lietu padomu tiksies katru reizi mēnesī, un oktobrī tātad būs jau pavisam cits sastāvs. Tāpēc priekšādātāja konferences, kā jau teicu, ir pieņēmusi, ka parlamenta delegāciju veidos tik, tiks, tā tiks noteikti nākamo, nākamo pirmdien sastāvēs no priek, budžeta komitejas priekšādātājs no Sura komitejas priekšsēdētājs, tātad Jūta Hauga, un attiecīgi galvenie, galvenais referents Reimers Bēga būtu šai delegācijā. Nu, tātad tādā sastāvā mēs dosimies uz tikšanos pirmdien. Gribu vēl piemetināt, ka paralēli diskusijām par daudzgadu finanšu schēmu mums jārunā arī par parlamenta nostāju. Te mums ir, protams, spēcīga nostāja gan no Sura komitejas, to pārstāv Salvadors Garīga. Un Polijas prezidentūra savukārt ir piekritusi organizēt konferenci. Tā būs tāda pirmā konference. Kur tiks runāts par Eiropas budžeta finansējumu? Šī konference būs atklāta Tā būs atvērta ne tikai iestāžu pārstāvjiem, bet arī valdībām, nu, ministru līmenī un turklāt tā tiks organizēta arī kopā ar nacionālajiem parlamentiem. No, nu, ielūgumi jau ir nosūtīti. Tas paredzēts 20. un 21. oktobrī Briselē. Un ir jau pat zināms darba kārtības projekts izstrādāts. Tur ir iekļauta uh, viedokļa apmaiņa par Eiropas budžetu, par tā nākotni un to, kādā veidā šis budžets var dot ieguldījumu mm, Eiropas ekonomikas izaugsmē, tāpat arī par finansējumu tiek runāts. Un darba kārtībā iekļaut arī jomu, par ko mēs esam daudz runājuši un pie kā strādājas Frančeska Balcānija Viņi te uzstāja lūk arī par 2012. gada prioritātēm, respektīvi tātad punkts, kurā runāsim par to, kā labāk koordinēt nacionālos budžetus un Eiropas kopienas budžetu. Tā, lai mērķi 2020. gada stratēģijā tiktu labāk sasniegt un tā tālāk. Nu, un, protams, šajā saistībā mums būs jāpieņem virkne lēmumu. Tāpat, ar, tāpat jādomā, protams, arī par parlamenta delegāciju, kāda būs tās lēmumi. Jo delegācija tad tiks veidot no 40 pārstāvjiem no nacionālajiem parlamentiem. Tātad jādomā, kas, kas pārstāvēs mūs. Nē, vairāk. Nē, 80 šķiet, 80 tomēr. Tā, jo būs divi deputāti no katras valsts. Nu, lai zināmās valstīs, piemēram, ņemtu vērā šo divpalātu parlamentāro sistēmu un eh, tāpat arī katrai valstī būs gan vairākuma partiju pārstāvs, nu, tātad valdība esošās partijas pārstāvs un opozīcijas pārstāvs, lai atspoguļotu tādu ļoti plurālu viedokli. Nu, un tad, lūk, priekšādātāja konferencei vēl ir jālemj arī par to, cik liela būs mūsu parlamenta eh, delegācija un kāds būs tās sastāvs. Un mums tā tad jānāk klajā arī ar priekšlikumiem, koordinātoru sanāksmēm mēs par to varam runāt. Es domāju, ka mm, nākamajā sanāksmē varsim koordinātoru priekšlikumus likt priekšā. Un tā tad jārunā arī par to, kādus rezultātus vēlamies sagaidīt no šīs konferences. Nu, tātad. Nu, protams, ka konferencē līdz jānāk arī sarunām par daudzgadu finanšu schēmu. Tas varētu kopumā šīs sarunas uzlabot, atvieglot. Nu, var, protams, arī būt gluži otrādi. Un ja šāda konference tiks uh, organizēta atkal un atkal, tad varbūt tā var laika gaitā aizstāt sarunas. Tātad tas tāds jauns elements mūsu darbā, tas ir tāds ierosinājums, um, ko mēs varētu izpētīt. Domāju, ka vislabākais būtu vispirms to apspriest koordinātoru vidū un tad pēc tam lūk nākt klājā ar priekšlikumiem šeit komitejā. Un tālāk budžeta komiteja savukārt varēs priekšlikums iesniegt priekšādātāju konferencei. Lūk, tāda ir situācija. Vai šobrīd ir kāds, kas vēlas uzdot kādu jautājumu vai izteikties? Alvaro kungs bija klāt, vai jums arī ir kāds vārds sakāms varbūt? Paldies, priekšādātāji! Pavisam īsi! Jūs jau pareizi norādījāt, ka mēs sagatavojām īsu tādu paziņojumu, kur paskā, paskaidrojam, kā mums ir gājuši. Šai sanāksmēs kolēģis Arams ir saņēmuši šo dokumentu, lielākā daļa ir arī uzrakstījuši mums atpakaļ, jo mēs zināmā vairāk gribējām to tā kā apstiprināt un tad mm, nodot to tālāk, nodot to jums. Nu, tad tā vēlamies informēt komiteju. Nu, pirmām kārtām, protams, eh, mēs tiešām saņēmām ļoti tādu pretim nākošu attieksmi pastāv interesi no polijas prezidentūras puses iesaistīt parlamentu šai darbā. Garīgas kungs bija ferma, kungs Jensens kungs bija klāt. Tātad mēs bijām ļoti labi pārstāvēti, dažādi viedokļi tika pārstāvēti, tika respektētas grupu, spēku sadalījums. Bija arī referenti, kas nodarbojas ar budžeta jautājumiem. Viena lieta, ko skaidru un gaiši norādījām, uh, ir tas, sarunu gaitā ir tas, ka nevar šo diskusiju nošķirt no pašu resursu apspriešanas. Šīs, šie jautājumi viens otru papildina, tie ir tik ļoti saistīti, ka tie jāskata vienlaicīgi. Prezidentūra tomēr nevarēja atbildēt uz mūsu jautājumu par to, kādā formā parlaments varētu uh, tiktu uzaicināts turpmāk uz šādu veidu diskusijām. Tas varētu būt sarežģīti, jo nav noteikti nekāda datuma un tam līdzīgi. Bet, nu, pārējais viss, protams, informatīvi tika dzird, jūs jau dzirdēt no priekšādātāja, un es domāju, jūs arī saņemsiet tātad šo paziņojumu. Un tad tālāk, kad būs kolēģi, kas bija klāta, apstiprinājuši šo, šo paziņojumu, tad to nosūtīsim arī pāriem. Neviens cits laikam izteikties nevēlas. Ļoti labi. Paldies! Nu, tad turpinam līdzīgi tādā pašā garā pārējiem, līdz ar to pie desmitā darba kārtības punkta. Un tā ir Eiropas atomenerģijas kopienas pamatprogramma. Par to jau esam vairāk kārt diskutējuši šeit divreiz, te atbild, atzinām sagatavojas Haglunda kungs. Viņš gan pats nav klāt, bet Anna Jensena ir klāt un viņi varētu viņu aizstāt. Tā kā par to jau esam sprieduši Es domāju, ka varētu būt liederīgi teikt, ka tiek apspriest šobrīd kompromisa grozījums. Anna, varbūt jūs varētu, runājot, pies, pies, pieslēgties tieši, uzsvērties šo jautājumu. Anna, jums vārds lūdzu. Jā, paldies. Jums izdalītajā tekstā ir veikts zināmas izmaiņas un tās atspoguļo Haglunda kunga sarunu rezultātus ar ēnu referentiem, protams, iesaistot arī Beigas kungu, ja vēlējāmies pārliecināties, ka teksts beigu beigās atbilst stratēģijai, ko vēlamies likt priekšā. Un stratēģija ir tāda, ka nevēlamies finansēt ITER no septītās pētniecības pamatprogrammas. Nu, kā tad to darīt, kā to panākt? Nu, pirmām kārtām Varbūt varam rast līdzekļus no rezervēm, bet tas atkarīgs no tā, kādas tad būs šis 2011. gada rezerv, atlikušās rezerves lauksaimniecībā. Jā, to savukārt nepietiks, tad tādā gadījumā domājam, ka mums vajadzētu izmantot elastības instrumentu, lai rastu papildu līdzekļus, nepieciešamos līdzekļus. Un savukārt lai to skaidru un gaišu pateiktu, Haglunda kungs ierosinās samazināt ITER budžetu par summu, kas tiek ņemta no 7. pētniecības pamatprogrammas. Kad mēs to apspriedām, tad eh, nu, man radās jautājums komisijai. Gribēju vaicāt, mēs redzam, ka ITER projektā ir zinām aizkavēšanās notikusi, ņemot vērā, protams, Japānas zemstrīce un tur eh, paredzēto rezerves daļu ražošanu, tika, jo šīs rūpnīcas tika darbs daudzā lielā mērā traucēts, un tāpēc gribējām vecāt komisijai, vai šī situācija nozīmē to, ka notiks izmaiņas arī ITER projektu plānošanā attiecībā uz finansējumu. Jo tas varētu nozīmēt, piemēram, laika grafika, pagarināšanos, izmaiņas, un varbūt beigās ITER būs dārgāks. Bet varbūt tas arī nozīmē to, ka varam šobrīd kaut kādā veidā ietaupīt, respektīvi varam ietaupīt tieši 12. un 13. gadu budžetos. Gribu dzirdēt paskaidrojumu no komisijas, kas notiek šai saistībā. Nu, pavisam konkrēti runājot tālāk, protams, būs arī izmaiņas šai pamatojumā, saskaņā ar to, ko es nu pat teicu. Grozījumos būs pavisam neliela izmaiņa. Pirmajā grozījumā jūs tekstā rakstīts, eh, teiks, ka tas ir apsvērums, tā ir kļūda, tas ir par trešo pantu. Īstenībā trešajā pantā savukārt būs izmaiņas skaitļos, Tur teica, ka pirmās kategorijas griezties jāpalielina par 650 miljoniem 2012. gadā un par 190 miljoniem 2013. gadā. Ņemot vērā to, ko es nu pat teicu, tātad ņemot vērā šo uh, traģēdiju, tad jāsaka, ka līdzekļiem jānāk no elastības instrumentu. Un otrām kārtām par ceturto grozījumu runājot, un tas ir diezgan svarīgi, teksts mm, kas jums priekšā varētu tikt interpretēts tā, ka mēs it kā atbalstām starpvaldību darba metodu, bet tā jau nav. Un tāpēc teksts tiks mainīts. Un uh, tur vairs nebūs teiks, ka jā, to finansē tikai dalību valstis un nevis Eiropas Savienības budžets uz tekstu, ka, lūk, eh, projekts jā, jāfinansē no līdzekļiem ārpus eh, septītās pamatprogrammas un tās griestiem. Piektie nekas nav jauns, sastajā savukārt ir izmaiņas skaitļos. Tātad šeit atkal skaitļos ir eh, noņemts, eh, ir noteikti šis maksimālās, maksimālā summa, kas nāk no pamatprogrammas 2 miljardi 100 miljoni 270 tūkstoši. Tātad te ir mīnus 46 miljoni Un vēlāk tekstā arī, kur runājam par kodola sintēzes pētniecību, arī šeit ir attiecīgais samazinājums ņemt vērā un tā vietā, lai te būtu divi miljoni, te lūk ir tikai 1 miljards 748 miljoni. Un nevis šis sākotnējais skaitlis. Nu jā, tas tā varbūt tehniski mazliet saržģīt, bet jūs saņemsiet šo tekstu, protams. Un lielākoties tas viss saistīts ar šiem samazinājumiem, lai pārliecinātos, ka līdzekļi netiek ņemti no septītās pamatprogrammas, bet lai tie tiktu sameklēti kaut kur citur. Piemēram, no līdzekļiem, kas nav iztērēt lauksaimniecības jomā 2011. gadā, vai, vai arī no elastības instrumenta. Nu, tās ir tās divas detaļas, divas uh, lietas, kur mums jārod uh, līdzekļi, un tie nav jāņem no 7. pantu programmas. Gribu vaicāt komisijai, tātad vai ir kaut kādas izmaiņas plānošana attiecībā uz ITER Japānas katastrofas rezultātā. Paldies, paldies, saka priekšsādātājs. Tātad mums ir kopīga diskusija par šo punktu, un tas attiecas arī uz 11. darba kārtības punktu kur tiek runāts par ITER projektu papildus finanšu vajadzībām daudzgad finanšu schēmas ietvaros. Raimer, Raimers Bēgi ir referents par šo otru jautājumu, un cik tālu saprotu, tad Haglund kungs un Bēgas kungs jau ir sastrādājušies, jo, protams, ka viņiem abiem ir līdzīga nostāja. It arī interē, interesē abu šos eh, referentus, abu ziņojumu kontekstā. Un tātad tas viss, protams, attiec, jā, arī uz komisijas priekšlikumiem. Raimer, vai tu gribēji ko piemetināt? Uh, Nē, ļoti labi. Bet Vogan kungs gan vēlas izteikties, lūdzu. Uh, thank you, Chairman. Um... Paldies, priekšādētāji. Referents nav klāt, bet es vēlējos viņam pateikties par šo ziņojumu. Tāpat arī es vēlētos pateikties par uh, viņa diskusijām ar ēnu referentiem. Mēs atbalstām to, ka mums vajadzētu aizsargāt septīto uh, pamatu programmu. Uh, Cik tā mēs saprotam, tad septītās pamatprogrammas finansējums eh, šim gadam tiks pilnīgā, pilnībā izmantots, un tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā nebūs ko pārnes uz nākamo gadu. Ir jādomā, kur rast šo papildu finansējumu, ja mēs nevēlamies izmantot septīto pamatprogrammu. Varbūt mēs varam izmantot ITER paredzētos līdzekļus, kā to iesaka arī referents. Es neesmu īsti pārliecināts, vai tā vajadzētu rīkoties. Manuprāt, mēs esam vienojušies par skaitļiem attiecībā uz ITER. Mēs tikai nezinām, kādā veidā mēs to finansēsim. Varbūt mēs varētu rast līdzekļus ārpus griestiem vai arī ārpus Eiropas Savienības budžeta, piemēram, aicinot dalībvalstis sekt šīs izmaksas pašām. Vai varbūt eh, referents iesaka izmantot arī elastīgumu instrumentu. Protams, ir arī daudz citu iespēju, piemēram, var izmantot eh, arī rezerves. Tātad ir daudz dažādu alternatīvu, un, manuprāt, šajā posmā mums vajadzīgas ir sarunas. Mēs nevēlamies izmantot septīto pamatprogrammu, taču ir arī citas iespējas, un mums vajadzētu vest sarunas eh, pamatojoties uz šādiem argumentiem. Cerams, ka mūsu grupa arī nāks klajā ar dažiem priekšlikumiem attiecībā uz tekstu. Paldies! Paldies, vairāk runātāji vēlas izteikties. Gribētu lūgt visus izteikties pēc iespējas īsāk. Sí, gracias, presidente. Simplemente. Paldies. Es eh, vēlējos vienkārši sniegt nedaudz informācijas. Kaut gan jau iepriekš viens no runātājiem to pieminēja. Komitejā agrāk runājot par eh, septīto pamatu programmu un tās eh, samazināšanu, lai finansētu ITER, tad mēs visi atceramies, ka daudz politiskās grupas bija pret to. Uh, Es jautāju komisijai par eh, pamatprogrammas īstenošanu. Es gribēju zināt, vai 2011. un 2012. gadā paliks eh, budžeta līdzekļi IT finansējumam. Komisija apgalvoja, ka ne tikai neatliks naudas 2011. gada īstenotajiem projektiem, bet ņemot vērā, ka ir arī samazinājumi, viņi iespējams aicinās mums eh, nodrošināt pārnesumus. Uh, Ja runa par 2011. gadu, tad situācija ir daudz sarežģītāka, ņemot vērā budžeta samazinājumu. Tā saka komisija savā vēstulē. Visās eh, budžeta pozīcijās attiecībā uz 7. pamatprogrammu un 2011. gadā būtu vajadzīgi globāli pārnesumi, tā lai mēs varētu atlikt šo īstenošanu līdz gada beigām un tā tālāk. 2012. gada budžeta projektā kopējā summa atbilst finanšu plāniem, un tā tiks īstenota līdz pat 200%. Tas nozīmē, ka uh, komisija nevar mums teikt izmantot šos līdzekļus no 7. pamatprogrammas, jo ir bijušas īstenošanas problēmas. Tā nemaz nav. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Mums tiešām nav līdzekļu, lai paņemtu no 7. pamatprogrammas ITER. Yes. Tripels konsultācija. Jā, es atbalstu to, ka nevajadzētu ņemt līdzekļus no septītās pamatprogrammas. Taču es uzskatu, ka būtu ļoti dīvaini ņemt līdzekļus no elastīguma instrumenta. Manuprāt, ir daudz citu, daudz uh, svarīgāku vajadzību, uh, ko vajadzētu finansēt no šī elastīguma instrumenta. Un vēlreiz, kā zaļie, mēs atkārtojam, ka esam pret šo ITER projektu. Jā, lai arī kāds būtu mūsu viedoklis par šo projektu, viena instrumenta, elastīguma instrumenta izmantošana šķiet eh, liecina par tādu radošu pieeju finansēm. Gairkungs, lūdzu. Ich unterstütze vollständig die, die Jā, es pilnībā atbalstu nostāju, ka septītā pamatprogramma ir jāpasargā ja runa par ITER finansējumā meklēšanu. Man ir liels prieks, ka piedalījos arī delegācijā, kas bija Kadarašā, un es sapratu, ka pat visi op, visoptimistiskākie prognozētāji nevar teikt, ka līdz 2050. gadam mēs varēsim rūpnieciski izmantot šādā veidā ražotu enerģiju. Līdz tam laikam, es domāju, mēs būsim atrasinājuši mūsu enerģijas problēmas, un līdz ar to šī ITER programma varbūt nemaz nav vajadzīga. Gribētu arī Annai Jensenai teikt, ka uh, tie, kas bija Kadarašā, redzēja, ka Katrs cents šajā pamatprogrammā tiek ietaupīts, tiek, tas tiek darīts ar dažādiem aprēķiniem, ar visādiem projektu menedžmenta līdzekļiem. Tiek nodrošināts, lai katrs cents tiktu ietaupīts un nonākt atpakaļ dalību valstīs. Tieši tāpēc šis eh, priekšlikums, ka rezervas varētu tikt izmantotas projektam, uh, ir tāds kā simbolisks pienesums tam, lai šis projekts varētu tikt veiksmīgi realizēts. Merci, mon cher collègue. Paldies, godātais kolēģi. Un pēdējais runātājs būs Olmēra kundze. Einem... Es vēlējos teikt, ka septītā pamatprogrammā proje plānošanas perioda beigās noteikti parādīs daudz finansiālu vajadzību, tāpēc, ka visi projekti ir uzsākti, tie darbojas, un tas nozīmē, ka tiem vajadzēs vēl vairāk līdzekļu. Tieši tāpēc mums vajadzētu piesargāties no tā, ka mēs ITER uzskatām par kaut kādu citu projektu. Ir jāatcerās, ka ITER ir ilgtermiņa pētniecības projekts, tas mums ir vajadzīgs, mēs to atbalstām. Un, manuprāt, Šeit nav runa par kaut kādām tīrām starpvaldību attiecībām. Galu galā, ja lauksaimniecības budžeta līdzekļi netiek izmantoti, tie nonāk um, dalību valstu budžetā. Un tas nozīmē, ka šie līdzekļi vairs nav um, mūsu uzraudzībā. Mēs vairs nevaram ar tiem rīkoties. To mēs esam nodrošinājuši. Es vēlētos arī teikt, ka mums vajadzētu eh, šajās sarunās eh, nāk lajā tādu spēcīgāku nostāju. Mums vajadzētu panākt, lai valdības atbalsta ITER, lai ITER nostājas uz tādiem stabilākiem pamatiem. Kā jau tika minēts, mēs eh, uzdevām ļoti daudzus jautājumus, kad rašai un līdz šim ir sniegtas ļoti precīzas atbildes. Tas nozīmē, ka viss šis jautājumu katalogs ir saņēmis reālas, precīzas atbildes. Nevar teikt, ka šeit nav m, mm, pilnīgi nekādas cauradzamības. Ir jāsaka, ka mēs saņemam tiešām tādas pamatīgas atbildes un šķiet, ka uh, pārvaldība, vadība šajā projektā ir kļuvusi daudz labāka un domāju, ka, ja tas tā ies uz priekšu, tad šis projekts patiešām būs veiksmīgs. Ļoti labi, paldies! uzklausījām tātad referenta pārstāvi. Šeit eh, ģenerāla direktorāta pārstāvis no komisijas šķiet eh, sarunājas ar eh, glītajām apkārt sēdošajām sievietēm. Jensens kundze mums stāstīja par to, ka Fukušiems traģēdija ir būtiski ietekmējusi atsevišķu rezervas daļu piegādi no Japānas. Kadara šai ITER projektam. Vai jūs varētu pastāstīt, vai tas ietekmēs eh, ITER projekta cēnu un arī realizēšanas termiņus? Gribētu atgādināt dažus datumus, kas parādās mūsu kalendārā. Grozījumi budžetu komitejā jāiesniedz līdz 12. septembrim, tātad nākamnedēļ. 22. septembrī komitejā būs balsojums. Mēs eh, balsojam tātad par atzinumu, ko iesniegsim ITRE. ITRE balsos savā komitejā 6. oktobrī. Plenārsēdē šis ziņojums parādīsies vai nu oktobra otrajā plenārsēsijā vai novembrī. Tagad pāriesim pie 12. darba kārtības punkta - Eiropas kaimiņa attiecību politikas pārskatīšana. Mums ir jāgatavo atzinums, atbildīgā komiteja ir AFET, un mūsu referents ir Gorans Fermas, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, šis atzinums ir uh, par uh, AFET komitejas ziņojumu par uh, Eiropas kaimiņa attiecību politikas pārskatīšanu. Uh, Atcerēsimies, ka te ir runa par kaimiņatiecību politiku, te nav runa par arābu pavasari vai vidusjūras dienvidiem. Tad te ir runa par politikas instrumenta pārskatīšanu, tas attiecas gan uz austrumiem, gan uz dienvidiem. Tieši tāpēc ir bieži divi līdzreferenti ārlietu komitejā, un mēs sniedzam mūsu reakciju uz šo ziņojumu. Protams, mēs kontrol, kontrolējam galvenokārt budžeta un ekonomikas jautājumus. Mums nav nekādas jēgas atkārtot visus politiskos argumentus, ko jau ir uzskaitījusi uh, ārlietu komiteja attiecībā uz kaimiņattiecību politiku. Taču ir vairāki jautājumi, ko mums vajadzētu izskatīt. Mums ir jāuzsver, ka mēs nevaram likt uzsvaru tikai un vienīgi uz dievidiem, kaut arī varbūt šis jautājums tagad ir sasāpējis. Es domāju, ka mēs uh, šo punktu skatām kā daļu no 2011. gada budžeta, no 2012. gada budžeta grozījumiem. Mēs skatām to kā paziņojumu par kaimiņtiecību instrumenta pārskatīšanu vai arī par jaunu instrumenta veidošanu. Tad te ir runa par daudzām jomām, kur īsnībā ir runa par vienu un to pašu politiku. Mums ir jāatrod tāda stratēģija, kas atbilstu visām manis pieminētajām jomām. Diemžēl ārlietu padome pirms eh, vasaras atvaļinājuma teica, ka tā to skatīs kā akūtu jautājumu, taču tā vēlās izvairīties no daudzgad finanšu schēmas apspriešanas. Es nedomāju, ka mēs eh, varam tā rīkoties. Mums ir vajadzīga stratēģija, kas atbilst arī ilgtermiņam. Protams, no budžeta viedokļa mums ir jāizvairās no dubultošanās starp dažādiem instrumentiem. Kaimietiecība politikas instruments ir viena lieta, bet tajā pašā laikā mums ir jāatcerās vidusjūras savienību. Mums ir jāatrod pareizais veids, kā risināt šos jautājumus, lai izvairītos no instrumentu dubultošanās. Vēl kāds svarīgs jautājums, kas ir jārisina Mums ir jādomā, kādus instrumentus tad mums ir jāizmanto. Savienības budžets būtu viena lieta, bet tāpat mums ir arī ERA, mums ir uh, investīcija banka, kas arī ļoti svarīgi darbojas uh, šajā jomā. Mums ir jādomā par Eiropas Savienības lomu, mums ir jādomā, kāda ir šo instrumentu uh, Eh, funkcija. Tāpat mums ir jāatcerās, kādas ir dalībās funkcijas attiecībā pret Eiropas Savienību, jo agrāk esam saskārušies ar šādām politiskas dabas problēmām. Daudzām dalībvalstīm ir intereses uh, dienvidu uh, kaimietiecību politikā mēs zinām, ka Francijai un Itālijai šeit ir savas intereses, arī Lielbritānija ir interesēta. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga saskaņot Eiropas Savienības politika, gan politisku motīvu dēļ, gan arī ekonomisku motīvu dēļ. Tādējādi mēs izvairīsimies no tā, ka instrumenti darbojas viens pret otru. Mēs norādām arī uz to, ka kaimietiecība politika ir viena lieta, bet uh, Tajā pašā laikā mums ir jādomā arī par Palestīnas pašpārvaldes finansēšanu. Jāatcerās, ka gadu gaitā šis jautājums ir kļuvis arvien pretrunīgāks. Mums ir jārod ilgtermiņa stratēģija arī šī jautājuma risināšanai. Komisija un arī citas institūcijas rīkojas tā, it kā Palestīnas pašpārvaldes vai UNRWA finansēšana ir kaut kāds īstermiņa projekts. Ir jāatcerās, ka ir vajadzīgs politiskais progress. Pretējā gadījumā mēs eh, vairs nevarēsim nodrošināt Eiropas Savienības budžetu. Manuprāt, šī stratēģija nav labi darbojusies. Mums ir vajadzīga ilgtermiņa stratēģija arī uh, Palestīnas pašpārvaldes un, un UNRA finansēšanai. Kaut gan eh, šajā ziņāmā tā īsi par to nav runas, Es eh, gribētu uzdot jautājumu eh, pārstāvim no budžeta ģenerāla direktorāta. Tātad mums ir šī monitoringa grupa Dienvidu vidusjūras reģionam Eiropas parlamentā. Es eh, darbojos šajā grupā un tiek minēts, ka komisijas priekšlikuma attiecībā uz 2012. gadu varētu tikt pārskatīta. Te ir runa par uh, Uh, viens trešdaļas samazinājumu salīdzinām ar pašreizējo gadu. Es gribētu uzdot jautājumu Žanžāna kungam, vai ir kādas jaunas idejas attiecībā uz 2012. gada budžetu Palestīnai un UNRA? Tāpat arī es uh, pieminēju to, ka kaimiņa attiecība politika vairāk attiecas uz dienvidiem pašreizējā brīdī, kaut gan te ir un arī par austrumu reģioniem. Gadu gaitā tiek minēts, ka austrumu partnerība saņem vienu trešdaļu no finansējuma, kamēr uh, dienvidu kaimiņa attiecība politika saņem divas trešdaļas. Ir jānodrošina līdzsvars, bet tajā pašā laikā šis vispārējais līdzsvars ir jāmaina gadu gaitā, skatoties uz vajadzībām un arī uz īstenošanu. Ir jārod tāds līdzsvars, kas būtu pietiekami atbilstošs. Ja dienvidi pašlaik ir tāds sasāpējs jautājums, tad atcerēsimies, ka austrumu valstis – vēlas kļūt par Eiropas Savienības dalību valstīm. Te ir runa par kaut kādu iepriekšēju posmu pirms, pirms iestāšanās finansējuma, līdz ar to šīs valstis ir tādā īpašā situācijā, mums ir par tām jādomā. Autors tāpat arī ir piemirsis par iespēju, ka šīs kaimiņu attiecību valstis sāk konkrētāk piedalīties Eiropas Savienības lietās, piemēram, piedalās Eiropas Savienības aģentūrās vai programmās. Daudzas valstis ir gatavas piedalīties šādās programmās kā trešais partneris. Tāpat arī pastāv risks, ņemot vērā politisko spriedzi vidusjūras dienvidu reģionā, ka parādīsies vairākas lietas vienlīd, vienlaicīgi. Būs vajadzīgs finansējums daudzām, daž, daudzām dažādām programmām. Es domāju, ka mūsu prioritātes būtu jāierobežo. Te nav runa tikai par lieliem projektiem. Uh, Politiski ir pilnīgi skaidrs, ka vissvarīgākais ir finansēt pašvaldības, finansēt sociālos partnerus, pilsoniskā sabiedrība un tā tālāk. Tātad mums ir vajadzīgas tādas ierobežotas prioritātes un nevajadzētu likt uzsvaru tikai un vienīgi uz lieliem projektiem. Vēl kāds pretrunīgs jautājums. Es labprāt uzklausītu kolēģu komentārus un arī komisijas pārstāvu komentārus Komisijas paziņojumā tika ieteikts 1,24 miljardi kaimiņattiecību politikai šī gada un turpmāko divu gadu laikā. Lielu daļu no šī finansējuma varētu ņemt no Eiropas investīciju bankas eh, finansējuma plūsmām. Tātad te ir runa par finansējuma paketi. Līdz šim padome ir atteikusies rast risinājumu šim jautājumam tātad nevēlas izmantot Eiropas investīcija bankas līdzekļus šādām vajadzībām. Uzskatu, ka mums ir jāroda risinājums, pretējā gadījumā viena piekdeļa no programmas vienkārši atkritīs. Kāds ir komisijas priekšlikums? Varbūt eh, komisija varētu sniegt mums vairāk informācijas par uh, situācijas virzību komisijā. Vai arī ir kādi, kādas alternatīvas šo 20% finansēšanai? Tie būtu galvenie punkti, kādus vēlētos iekļaut atzinumā. Uh, Laika grafiks ir tāds, ka mums ir eh, jāiesniedz pirmais projekts eh, divu nedēļu laikā, grozījumu termiņš ir oktobra vidū un balsojums ārlietu komitejā ir paredzēts novembrī. Tas nozīmē, ka mums ir atlicis vēl vismaz mēnesis, lai apspriestos komitejā par šo atzinumu un lai iesniegtu grozījumus. Paldies! Paldies, Goran! Tēma, tieša, tēma tiešām ir vienmēr bijusi ļoti svarīga, un šobrīd ar notikumiem vidusjūras dienvidu krastā ir kļūst par gandrīz vai galveno aktualitāti. Referents uzdeva vairākus jautājumus komisijas pārstāvjiem. Diemžēl ģenerāldirektoram bija jāiet prom tieši tajā brīdī, kad eh, šie jautājumi izskanēja, bet direktors Silvano Pres joprojām ir zālē. Vai jūs varētu atbildēt referentu abiem jautājumiem? Pirmais jautājums bija par iespējamo komisijas jauno priekšlikumu 2012. gada budžetam kaimiņu attiecību politikai. Un uh, otrs jautājums uh, arī, ko Gorankungs pieminēja. Paldies priekšsēdētāji. Mēģināšu atbildēt. Par Palestīnu. Grozījumu vēstule numur viens attiec tieši uz visu tuvējo austrumu reģionu. Kā referents teica, ir jau bijušas sarunas par to, nav bijuši nekā, nav, nav bijušas atsevišķas budžeta līnijas paredzētas atsevišķām valstīm, ir bijis kopējs piedāvājums, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem kritērijiem. Palestīna atrodas tuvēja austrumu reģionā un ietilpst kaimiņa attiecību politikā. Līdz ar to šo tēmu varētu apspriest 2012. gada budžeta sarunās, samierināšanās procedūrā. Formālas budžeta, formāls budžeta priekšlikums no komisijas nav sagatavots attiecībā uz Palestīnu un ne, ne, netiks sagatavots tuvākajā laikā. Tālāk par tā sauktajiem reflows Eiropas investīcijām Šobrīd mēs sastopamies ar bloķējumu šī jautājuma izskatīšanā padomē. Komisija uzskata, ka priekšlikums joprojām ir spēkā. Tie ir līdzekļi, kas jau ir pieejami un kur dalībvalstīm nav jāveic papildus iemaksas. Nu, alternatīva būtu iemaksāt budžetā jaunus līdzekļus, bet Tas šķiet šobrīd nav nedz iespējams, nedz arī tas būtu labākais risinājums no efektivitātes viedokļa. Komisijas viedoklis līdz ar to ir turpināt izdarīt spiedienu, mēģināt samierināt dalību valstis, proti rast kompromisu un uh, mēģināt atbalstīt šo reģionu tieši tā, kā tas atbilst mūsu politiskajiem paziņojumiem, izmantot šo instrumentu, kas budžetā ir salīdzinoši neliels no finansiālā viedokļa. Paldies! Paldies komisijas pārstāvim! Mēs visi uzmanīgi vērojam, kas notiek šobrīd Palestīnā pēc uh, divām nedēļām ir paredzēta ANO ģenerālās asamblējas sēde Ņujorkā, un, kā jūs zinat, tā būs ļoti svarīga. Palestīnas pašpārvalde, kā jūs zinat, ir iesniegus formālu lūgumu, lai to atzītu ANO drošības padomu kā neatkarīgu valsti. Eiropas Savienība mēģina šobrīd izstrādāt kopīgo pozīciju šajā jautājumā. Līdz šim valdībām ir bijušas atšķirīgas nostājas. Mums, ja vien iespējams, būs nepieciešama kopīga atbilde drošības padomē Eh, cerams, ka tās augtās rietumu lielvaras varēs nākt klāj ar vienotu nostāju, bet to mēs redzēsim. Ja tiks atzīt šī valsts pastāvēšana, tad būs ļoti liels finanšu sekas arī šim te manevram. Varētu būt tā, ka atsevišķas valsts tādas kā ASV, piemēram, samazina finansiālo palīdzību Palestīnai. No otras puses, ja pilnībā izgāžas šī iniciatīva, netiek atzīta valsts pastāvēšana, tad Iespējams, būs nepieciešams kaut kāds finansiālais atbalsts, lai turpinātu politisko dialogu. Lai arī kāds būs rezultāts, man liekas, ka pastāv risks, ka mums būs jāmaksā vairāk šiem projektiem nākotnē. Budžeta komiteja līdz ar to ir jātur acis un ausis vaļā, jāvēro, kas notiek. Neviens cits vairs nav pieteicies runāt par šo jautājumu. Es gribu pateikties referentam, viņš atgādināja arī kalendāru. Es vēlreiz atgādināšu, līdz 22. septembrim viņam ir jāizstrādā atzinums, grozījumi ir jāiesniedz līdz 12. oktobrim, atzinums tiks pieņemts mūsu sēdē 7. novembrī, un balsojums plenārsēdē ir paredzēts decembra sesijā. Lielas paldies referentam. Pāriem pie 13. darba kārtības jautājuma Angelikas Vērtmanas ziņojums. Pār padomas direktīvas grozījumu kas pārkārto kopienas noteikums par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un energo e, elektroenerģijai. Referents kundze, jūs varētu izteikties varbūt ļoti īsi, jo mums ir paredzēts balsojums. Lielas paldies, skatāmie kolēģi. Es jau pirms vasaras atvaļinājumā diezgan skaidri paskaidroju pašreizējo situāciju un arī uh, direktīvas. Uh, Tāpēc es varētu tagad eh, pieminēt tikai pašu svarīgāko. Komisijas eh, priekšlikums ir sadalīt turpmākos enerģijas nodekļus divos, divos elementos. Viens būtu saistīts ar CO2 saturu, un otrs būtu saistīts ar energo saturu. Envi, ITRE un eh, pārējās komitejas strādā pie saviem atzinumiem, un sanāksmes laikā ar ēnu referentiem mēs esam nolēmuši pārskatīt šo situāciju, ņemot vērā Eiropas Savienības budžetu. Mums ir jādomā par to, ka turpmākais CO2 nodoklis tiks eh, iekļauts arī uh, nākotnes sistēmā. Tāpat arī vajadzētu domāt par argumentiem, ko ir minējusi Haugas kundze. Mums ir jāatcerās, ka sociālais aspekts šeit nav pietiekami labi atainots, bet tas ir ļoti nozīmīgs. Uh, ja runa par tādiem enerģijas nesējiem, ko eh, komisija ir eh, visnotaļ skaidri un precīzi aprakstījusi. Atzinums eh, kopš pagājušās nedēļas ir pieejams visās valodās, par to es sirsnīgi vēlētos pateikties sekretariātam. Grozījumus vajadzētu iesniegt, tāpat arī Kobu ņūz izdevumā ir minēts 22. datums kā grozījumu iesniegšanas termiņš. Vasarā mēs runājām par 28. datumu, varbūt mēs varētu tagad šo jautājumu noskaidrot. Protams, es labprāt arī atbildēšu uz jautājumiem, uz komentāriem, labprāt gribētu dzirdēt arī kolēģu domas un diskusijas, tā lai mēs eh, varētu sagatavot tādu atzinumu, kas atbilst Eiropas idejām. Paldies! Merci, Paldies, referents kundzei, ļoti īsi un kodolīgi jūs izteicoties. Par grozījumu termiņu precizēsim. Manuprāt, bija jau sākotnēji paredzēts 22. septembris, bet ja tas rada problēmas, tad uh, redzēsim, vai varam to pagarināt. Karvēl Jokons ir lūgus vārdu. Paldies. Paldies priekšādētāji. Es vēlētos pateikties uh, eh, uh, eh, Vortmans kundzei par viņas darbu. Taču man ir jāsaka, ka tautas partijas grupā Mūs eh, uztrauc eh, grozījumu skaits. Mēs uzskatām, ka tas neatbilst budžeta komitejas eh, kompetencijām. Vairāk tie runa par ekonu vai itri komitejām. Tieši tāpēc mums vajadzētu rūpīgi papētīt šo jautājumu. Otrs punkts, ko es vēlējos pieminēt, kā jau referente minēja, Mēs eh, šeit saistām CO2 nodokļus ar pašu resursiem. Tas ir svarīgs jautājums, bet īstenībā par to tika spriests arī eh, paralēlās grupās. Tieši tāpēc mums vajadzētu rūpīgi skatīties, lai šī sistēma netiek izjaukta un lai šeit nav nekādu pretrunu. Tautas partijas grupai ir eh, šādas bažas attiecībā šo atzinumu. Paldies! Es gribētu ierosināt jums sazināties tieši ar Vortmanas kundzi, varbūt jūs varat rast kompromisu divatā. Tiešām tā ir tēma, kurā varbūt ir ļoti sarežģīti saskatīt, kāda varētu būt budžeta komitejas loma, ko mēs varam dot kā savu ieguldījumu. Jo šeit runa ir par tādu kā ietvaru dalību valstu rīcībai, par energoproduktiem, elektroenerģijas produktiem un tā tālāk. Tāpat laikā, kā atzinuma autori mums teica, šeit budžeta komitejā un šūra komitejā tā ir iespēja runāt par to, ka Eiropas budžets varētu tiks papildināts ar jaunajiem nodokļiem, ar kuriem mēs varētu aplikt piesārņojošās enerģijas. Vai vēl kāds gribētu runāt par šo jautājumu? Šķiet, ka nē, tad gribu jums visiem pateikties. Šeit sekretariātā man saka, ka nesot nekādu problēmu. Grozījumus varot iesniegt līdz 28. septembrim, ja referentē šķiet, ka tas būtu izdevīgāk. Jā, labi, atstāsim 22. We, we can... Nu, Okay, thought... Bet tas ir atkarīgs no jums. Man vienkārši likās, ka. Uh, nu labi, tad paturēsim 22. septembri, kā jau paredzēts. Nemainīsim šo datumu. Paldies visiem! Un tagad pāriesim pie pēdējā balsojuma. Punkts 21 mūsu darba kārtībā. Ziņojums par Giovanni Lavijas ziņojumu. Uh, balsojums par Lavijas ziņojumu. Uh, īpaši pasākumu lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem. Lūdzu, sagatavojiet balsošanas sārakstu, ceru, ka visiem tāds ir. 34. grozījums, ko iesniedz Paksas kungs. Referents ir pret to. Kurš par? Kurš pret? Vairums ir pret, grozījums noraidīts. 35. grozījums, tas pats autors, referents ir pret. Kurš par? Kurš pret? Tie paši cilvēki noraida arī šo grozījumu. Tas pats uh, autors ierosina 36. grozījumu referents to atbalstu. Kurš par? Vai kāds ir pret? Anna, piemēram. Mulderkungs atbalsta šo grozījumu. Jums, protams, tiesības ir šādi te reaģēt. Kurš pret? Kurš atturas? Neviens neaturas. Grozījums pieņemts. Balsosim blokā par grozījumiem 37, 38, 39, 40. Hartona kungs ir autors, referents ir pret visiem šiem grozījumiem. Kurš par? Viens par, kurš pret? Paldies, kurš atturas? Visi šie grozījumi noraidīti. 41. grozījums, ko iesniedz Paksas kungs. Referents ir pret, vai jūs kāds esat par? Viens ir par, kurš pret? Vispār ir pret, līdz ar to grozījums noraidīts. 40, ah, tagad blokā balsosim 42, 43, 44, 45 un, un visa nākamā lapuse līdz pat 57. grozījumam ieskaitot. Visus grozījumus iesniedz Lukas Hartungs. Balsojam par visiem tiem kopā. Kurš par? Kurš pret? Lielais vairākums ir pret, tātad šie grozījumi ir noraidīti. Tālāk referenti iesniegtie grozījumi. Arī šeit varam balsot blokā. Vi, pirmais, otrais, trešais un ceturtais grozījums. Ja nav jums nekas pret, balsosim blokā. Kurš par? Paldies, kurš pret? Ir daži ir pret. Septiņi, es redzu, ir pret, bet vairākums ir par šiem referentu grozījumiem, līdz ar to tie ir pieņemti. 58. Estēlas Grelie grozījums ar mutisko referenta grozījumu. Referents, ja es pareizi saprotu, saka, ja mēs pieņemam šo grozījumu, tad to vajadzētu uzskatīt kā apsvērumu 36a pilnīgi jaunu. Kurš ir par? Referents ir par šo grozījumu. Paldies. Kurš ir pret? Trīs ir pret. Vai kāds atturas? viens atturs, bet kopumā grozījums pieņemts. 59. grozījums arī šeit referents iesniedz uh, mutisko grozījumu, ka šis teksts citur jāievieto. Kurš par to? Paldies, kurš pret? Tie paši trīs ir pret, kurš atturs. Arī šis grozījums ir pieņemts ar to pašu balsu vairākumu. Un tagad atkal Hartunga kunga grozījumi, sākot no piektā grozījuma līdz lapus beigām, līdz nāk mājaslapus beigām. Tātad līdz 27. groziem referents pret visiem tiem. Kurš ir par šo bloku? Kurš pret šo bloku? Gan drīz vai visi ir pret, vai kāds atturas? Šie grozījumi ir norādīti. Kompromisa grozījums, kurš pārēdz apvienot grozījumus 28 un 31 Tos ir iesniedzis Paksas kungs un Gralie kundze. Cik es saprotu, Paksas kungs un Gralie kundze ir par to vienojušies. Kurš ir par šo grozījumu apvienošanu? Paldies, kurš pret? Pieci ir pret. Kurš atturas? Kompromisa grozījums ir pieņemts. Tālāk 29. grozījums, ko iesniedz Hartunkungs, referents ir pret. Kurš par? Pret? Atturs? Grozījums noraidīts. 30. grozījums iesniegusi Grelie kundze, referents ir pret to. Kurš par šo grozījumu? Sociālisti, protams, atbalsta Grelie kundzi. Viņu šeit ir septiņi. Kurš ir par? Nu, kurš ir pret? Visi tie, kas nav sociālisti. Sociālisti ir mazākumā un grozījums norādīts. 31. grozījums atkrīt, jo tas par to jau nobalsojam. 32. Hartunkungs, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 33. Grelie kundz grozījums šoreiz referents to atbalsta, vai kāds zālē arī atbalsta šo grozījumu. Paldies, kurš pret? 3, 4 ir pret. Šis grozījums ir pieņemts. Un tagad gala balsojums par šo atzinumu, kurš par? pret. Pieci ir pret. Kurš atturas? Ļoti labi. Līdz ar to Lavijas kunga atzinums ir pieņemts mūsu komitejā. Sveicu atzinuma autoru. Pārējām pie 22. darba kārtības punkta. Runa ir par vairākiem budžeta transfēriem vai pārskaitījumiem vai pārvietojumiem. Voilà, c'est l'amendement 31. Alors, Sidonia n'est pas là, mais je suis en mesure de vous dire la chose suivante. Euh, nous avons été amenés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 ka la Commission des budgets. Mēs abi teicām, ka mēs no savu viedokļu ar koordinātoru atbalstu un ar budžeta komitejas atbalstu pieņemsim šo te lūgumu. Un diezgan steidzamā kārtā izņēmumu gadījumā mēs prasām jūsu viedokli par šiem te papildus līdzekļiem, kuri ir par to, ka šis pārvietojums tiktu veikts no rezervēm. Paldies, kurš pret? Paldies, vai ir kāds, kas atturas? Ļoti labi, līdz ar to vienbalsīgi mēs pieņemam šos te pārvietojumus. Par pārējiem pārvietojumiem, kas ir saistīti ar palīdzību, jo mēs esam nobalsojuši. Mulderkungs nebija klāt, bet mēs savulaik nobalsojām Šodien, agrāk šīs dienas sēdē, nobalsojam par četriem pārvietojumiem globalizācijas pielāgošanās fonda ietvaros lai palīdzētu Nīderlandes uzņēmumiem. Helga, vai tev ir kaut kas sakāms par šo te pārvietojumu? Jā, runa ir par 22. un 24. finanšu regulas punktu attiecībā uz datu aizsardzības uzraudzītāju. Runa ir par 50 tūkstošiem eiro. 11. un 12. punktā dažādiem līguma darbiniekiem. Man nav nekādu iebilžu pret šo te transferu, un līdz ar to man ir pozitīva rekomendācija balsojumā komitejā. Paldies, Helgai! Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav. Kurš ir pār šo referents priekšlikumu? Kurš pret? viens ir pret, vai kāds atturas. Priekšlikums pieņemts. Jautājumā par nekustamo īpašumu politiku mums nav nekāda dosie šobrīd. Man vajadzēja jau sēdi sākumā pateikt, ka Alfonsija kunga ziņojums eh, tika pārcelts uz nākamo sēdi, jo šodien mums eh, viņš nevarēja būt klāt. Esam izsmēluši darbu kārtību daudz ātrāk nekā būtu cerējuši. Varbūt līdz ar to budžeta komitejas sēde ir beigusies. Es lūdzu uzkavēties šeit zālē referentus un koordinātorus ar viņu attiecīgajām valodām. Godātie tulki, es jūs pēc piecām minūtēm informēšu par to, kādas valodas mums būs nepieciešamas koordinātoru sēdē un kādas ne. Paldies par uzmanību!